Good morning, colleagues. Um... Labrīt, kolēģi. Pirmais darbkārtības punkts ir tās pieņemšana, un es vēlētos eh, šorīt piedāvāt vairākas izmaiņas. 11a ir balsojums eh, par memorandumu starp Eiropas Savienības eh, operacionālās operacionālās pārvaldības aģentūru un Eurojust un e, mēs balsosim par šo memorandumu pēc e, visām jau iepriekš pieņemtajām balsošanām. Un e, mums šobrīd nav pieejams tulkojums gēlu, lietuviešu, horvātu un maltiešu valodā. Desmitos ir paredzēta elektroniskā balsošana, tāpēc lūdzu esat jau sagatavojuši uz desmitiem savas balsošanas karteņas. Sanāksmes, eh, tātad protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 28. 29. novembrī un 5. decembrī, ja um, neviens neiebilst, tad esam pieņēmuši protokolu. Un tagad eh, ceturtais un piektais punkti, kas ir trialoga atskaitas. Uh, 27. februārī mēs pieņēmām mandātu abiem failiem, un pēc tam re referents Dieva mēra ir strādājis pie tā, lai šīs sarunas e, pēc iespējas ātrāk noslēgtos ar pozitīvu rezultātu, tāpēc dod vārdu uzreiz Diesam Demēra, lai viņš mūs iepazīstinātu ar trialogu sarunu rezultātiem un secinājumiem. Dies Demēra kungs, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, vēlētos uzreiz, pirms sāku ko izklāstīt, uzdot vienu jautājumu, jeb pareizāk sakot, izteikt savu solidaritāti ar Briti, izteikt savu solidaritāti Britiem un eh, Britu salās notikušajiem šausmīgajiem terorismu aktam un tā tajā cietušajiem. Es vēlos uh, nosodīt šo terorismu aktu. Un um, tas, kā Ignacio Čevarija, kurš gāja bojā šajā terorisma aktā, viņš um, mēģināja ar savu ķermeni pasargāt uh, vienu citu ievainoto, bet viņa ķermenis vēl joprojām nav izdots eh, Spānijai. Bet tagad pie jautājuma, par kuru diskutējam šodien. Vēlētos uzreiz mūsu komitejai pateikt, ka, ka e, politiskais trialogs mums ir bijuši tādi trīs, un ceturtais ir paredzēts nākamnedēļa Strasbūrā. E, desmit tehniskas dabas sarunas, dažas no tām bija neformālas dabas, un e, šorīt arī ir paredzēta tehniska sanāksme. Divi e, dokumenti par ieceļošanas, izceļošanas sistēmas izmaiņām un ārējām robežām. Es e, iespējams neesmu jūs iepazīstinājis ar to, kas notika 31. māja tehniskajā sanāksmē, kad mēs runājam par Schengenas eh, ārējo robežu kodeksu. Problēma galvenokārt ir tā saucamie ABC vārti. Mums eh, ir jāvienojas par šo jautājumu, un eh, es domāju, ka būtu negodīgi pieņemt uh, tādus noteikumus, uh, kas darbotos Eiropas iedzīvotājiem par sliktu, bet trešo valstu pilsoņiem par labu. Tas, ka varas iestādēm šobrīd ir iespējams uh, iegūt datus par iebraucošajiem vai izbraucošajiem ir, protams, vērtējums pozitīvi. Padomi iesniedz vairākus grozījumus, esam tos izskatījuši, diskutējuši ar padomi. Un es vienmēr šajās sarunās esmu uzsvērs, ka, kad viss process būs noslēdzies, tad eh, gan parlaments, gan komisija, tātad mēs esam viensprātis ar komisiju vairumā jautājumu. Bet eh, padomu uzskata, ka būtu jāvienojas par to, kad šis process sākas un nevis beidzas. Tā arī ir lielāka, tas arī ir lielākais viedokļu atšķirīgums starp parlamentu un padomi. Nākamais 33. Eh, punktā runa iet par datu saglabāšanu. Un Eiropas parlaments strikt iestāsies par savu nostāju. Trīs, divi līdz četri gadi. Padomi savukārt grib, lai dati taptu saglabāti piecus gadus. E, Padomi ir mainījusi savu sākotnējo nostāju, un mēs runājam galvenokārt par biometriskajiem datiem. Mums e, ir arī divpusējas sarunas bijušas, un e, iespējams, ka ik pēc pieciem gadiem šī regula tiks pārskatīta un tiks pieņemta jauna klauzula, bet par to mēs vēl neesam vienojušies. Uh, Un pēdējais punkts. Ja kādam tiek atteikts iebraukt savienībā, tas ir parlamentam ļoti svarīgs jautājums, un mēs vēlamies, lai šajā gadījumā vērā tiktu ņemti pirkstu nospiedumi, kamēr padomu iestājas par biometriskajiem datiem, bet šis jautājums vēl joprojām nav atrisināts un mēģināsim vienoties par kompromisu. Priekšsēdētāji kungs, es esmu optimismu pilns. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties. Vienoties eh, pirms eh, šā mandāta perioda beigām. Priekšsēdētāji kungs, ja jūs man ļautu, tad vēlos griezties pie sekretariāta ar lūgumu, lai 25. un 26. jūnijā trialogs netiktu organizēts, jo man šajās dienās ir jau citas saistības, kuras šobrīd nevaru atklāt, bet man personīgi tās ir ārkārtīgi svarīgas. Tas ir viss, ko vēlējos teikt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un ja kādam ir jautājumi jums vai kolēģim, tad būšu tikai un vienīgi priecīgs uz tiem atbildēt. Priekšsēdētājs, paldies! <clears throat> Un paldies arī par jūsu izteikto līdzjūtību Londonas terorista aktā cietušajiem. Jā, mēs pierakstījām, ka jūs 25. un 26. nesat pieejams. Vai ir kāds no deputātiem, kas vēlētos izteikties? Varbūt, ka prezidentūra vai komisija vēlētos ko piebilst. Nē, izskatās, ka nē, ka citām institūcijām komentāru izsakām nav. Prezidentūra. Ja, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētā kungs. Arī es eh, vēlētos pateikties eh, Diezam Demers kungam. Bet vēlreiz no padomas puses es vēlētos uzsvērt, ka gan padoma kopumā, gan prezidentūra ir gatava un apņēmības pilna noslēgt šo failu un darbu pie tā, noslēgt darbu pie kompromisiem. Uh, lai vienotos ar parlamentu un lai līdz prezidentūras beigām mums izdotos pabeigt darbu pie šā faila. Vēlētos pateikties referentam, ēnu referentiem un esam gatavi ar visiem sadarboties pēc iespējas labāk un dziļāk, lai līdz Maltas prezidentūras beigām mēs pabeigtu darbu pie šiem dokumentiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai ir kādi deputāti, kuri vēlētos izteikties. Paldies Dievskungam par apjomīgo darbu pie šā dokumenta. Paldies, paldies vēlreiz! Un tagad pārējām pie Savienības vīzu kodeksa izskatīšanas. Un pagaidīsim, kamēr Lopes Agijāra kungs apsēdīsies, un tad uzzināsim arī par šā trialoga norisi secinājumiem un turpmāko gaitu. Lopes Agijāra, paldies, paldies, ka ļāvāt man apsēsties, jo es tiešām steidzos. Un vēlos iepazīstināt komitejas deputātus eh, ar Savienības vīzu kodeksa pārstrādātās redakcijas secinājumiem. Vispirms vēlētos pateikties par šo iespēju, jo eh, dokuments likumdošanas priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs. Un eh, komisija Komisija vēlas eh, darīt zināmu, ka mums ir jāapzinās šā faila nozīmīgums un grūtības, ar ko sastopamies mūsu darbā. Jo padome ir ārkārtīgi ietiepīga vispār sadarboties ar Eiropas parlamentu, un tā tas ir bijis jau no paša sākuma. Ve virknes iemeslu dēļ sadarbība ir tikpat kā neiespējama. Vispirms eh, Pirms četriem gadiem mēs iezīmējām politisko šā faila ietvaru, bet padomi ir mainījušo četru gadu laikā to vairākas reizes un arī savu nostāju. Un, protams, krīze ir ietekmējusi visu mūsu rīcību, bet eh, laika gaitā vīzu kodeks to ietekmēja tā saucamā bēgļu krīze, terorisma draudi, un šobrīd šis dokuments ir tik ārkārtīgi piesārņots ar histēriju, bailēm, uh, Un, protams, ka mums ir jārunā par šiem notikumiem, kas ir skāruši Eiropu, bet eh, šā faila kontekstā viedokļi ir pamainījušies. Un tas, eh, ka cilvēki varētu iebraukt Eiropā, Un, lai to veicinātu, mēs sagaidām lielāku elastību un arī strādāt gribu gan no padomas, gan no pārējām institūcijām, bet eh, šobrīd tas viss ir tā kā ūdens izplūdes smiltīs. Savienības vīzu kodeks šķiet šobrīd ir iestrēdzis. Iestrēdzis dažādu apsvērumu dēļ, bet iespējams galvenokārt tāpēc, vai um, iedibināt tā saucamās humanitārās vīzes, bet padoma nevēlas sadarboties ar Eiropas parlamentu ne tikai šā jautājuma diskutēšanā, bet arī citu jautājumu izvērtīšanā. Esmu referents un eh, nedz man, nedz arī citiem parlamentu deputātiem, kas piedalās trialogā un nekad nav bijis balts vai melns skatījums. Mēs vienmēr, vienmēr uzsveru, esam gatavi sadarboties un vienoties par kompromisu, kas būtu pieejams visiem, lai situācija vairs nebūtu iesarga, iesarģēta. Bet eh, šobrīd padome ir nobloķējusi pat konstruktīvu diskusiju iespējamību par šiem jautājumiem. Uh, un koreper nostājas rezultātā padome ir noraidījusi parlamenta grozījumus un šķiet, ka, e, ja kompromiss panāks netiks, tad fails tiks iesaldēts uz visiem laikiem. Esmu referents un vēlos uzreiz pateikt, ka Mēs neesam gatavi atteikties no saviem grozījumiem, ne tikai par šo humanitāro vīzu jautājumu, bet arī par citiem jautājumiem. Arguments ir, ka šī nav pareiz, tas nav pareizais fórums, kurā runāt par uh, humanitārām vīzām, bet eh, padomi jautā, vai parlaments ir gatavs sagatavot atsevišķu dokumentu par humanitārajām vīzām, kurā tiktu pieaicināt šo dokumentu sagatavošanā humanitārās organizācijas, reliģiskās savienības, eh, un tas savukārt atkal parlamentam prasīs laiku, lai nostātos uz, jurid, uz šīs juridiskās takas un sagatavotu atsevišķu humanitāro vīzu pakotni. Uh, Pēdējo gadu laikā esmu uzdevis šo jautājumu padomē, man atbalsta kā ēnu referenti, tā arī parlamenta e, mūsu komitejas deputātu vairums. Un šobrīd ir zināms, ka komisija ir sagatavojusi pārmitināšanas ideju, un e, šīs idejas e, ietvaros varētu runāt par to, kā tiek eh, nodrošināta iebraukšana Eiropā, bet mēs uzskatām, ka tas eh, nav pietiekami, jo tajā runa iet tikai un vienīgi par riska grupām un situācijām, un tas, ka humanitārā vīza varētu tik piešķirt tik vienam šī ideja, to arī padomi noraida. Bet eh, pēdējā tehniskajā sanāksmē mēs nonācām pie secinājuma, ka jā, mēs varētu turpināt runāt par šo jautājumu. Avramopoulos kungs un Timermansa kungs, abi komisāri, iestājas, ka komisijai ir jāpiemēro šī humanitārā bāze pārmitināšanas faila darbā. Bet eh, runājot par vispārējiem noteikumiem, vīzām un eh, sadarbību eh, pārmetināšanas jautājumā. Protams, mēs varētu par to runāt, ja visas iesaistītās puses ir gatavas konstruktīvām diskusijām un vienoties par kompromisu bet eh, padomes nevēlēšanās vispār runāt par šiem jautājumiem, ne tikai par humanitāro vīzu jautājumu, bet arī par ģimeņu atkal apvienošanos un citiem jautājumiem. Šeit eh, mēs teicām, ka mums ir jāizveido tādi centrālie punkti. 494 punkti, kur Eh, ja dalību valstu pārstāvniecības un vēstniecības nav konkrētajā galvaspilsētā, mums par to ir jārunā. Kāds būs šīs eh, obligātās klātbūtnes instruments? Un, eh, lai, jo šīs obligātās klātbūtnes nepieciešamība ir priekšnoteikums, lai iegūtu humanitāro vīzu. Un Malta Maltas prezidentūrai vēlētos pateikties par viņu centieniem, jo Maltas prezidentūra tiešām ir strādājusi, vismaz izrādījusi vēlmi sadarboties konstruktīva risinājuma meklēšanā, jo visas iepriekšējās prezidentūras vispār nevēlējās ielaisties nekādos kompromisos ar parlamentu. Un tomēr Es vēlētos, lai padome konstruktīvas sadarbspējas ietvaros izrādītu lielāku gribu sadarboties. Tajā skaitā sagatavojot humanitāro vīzu priekšlikumu, specifiskāku humanitāro vie, vīzu e, priekšlikumu un parlamenta sarunvedēji ir gatavi vienoties par to, lai mēs darbu pie šāda dokumenta pabeigtu, beidzot pabeigtu. Un eh, mani lielā mērā priecētu, ja komisija un padome varētu iepriecināt mūs visus, pasakot, ka viņu viedoklis, kurš agrāk bija nē, ir pamainījies. Nē, vietā padomu varētu teikt, labi, paskatīsimies un domāju, ka par vīzu kodeksu un darbu pie tā pārstrādāšanas mēs varam tiešām vest bez humanitāro vīzu jautājumu, bet jā, parlaments varētu iziet uz kompromisu humanitāro vīzu jautājumā, ja e, padomi piekāptos ģimeņu atkal apvienošanās jautājumā. Ļoti svarīgi jautājumi. Es vēlos vēlreiz pateikt tā, lai visiem taptu skaidrs. Šobrīd esam nonākuši situācijā, kurā padome vispār nav ieinteresēta e, drošības jomā pieņemt šo notei, pieņemt šo dokumentu. Uh, uh Jā, mums vēl ir e-privātumā jautājums, kas jāskat un pēc tam tālāk darbosimies. Paldies! Tālāk uzklausīsim atbildi no Monikas, viņa runās Bekerkonga vārdā, tad Džerās Deprē, un tad mēs varam beigt diskusijas par šo jautājumu. Bet Monika, jūs pirmā. Nav. Paldies, priekšsarētāji, godātie kolēģi. Arī ES humanitāru situāciju un humanitāru vīzu, kas eh, var tikt izdota manā valstī pozitīvi, bet šis ir nepareizais dosjē. Tā EPP uzskata. Šeit atrast pozitīvu risinājumu nedrīkst nozīmēt eh, to, ka tiek bloķētu eh, turistus, tirgotājus. Nu, var jau tā, protams, darīt Tomēr Beker kungs man ir skaidri norādījis, un arī citi kolēģi EPP, ka ir nepieciešams turistiem, tirgotājiem atrast vienkāršotu situāciju. Mēs nedrīkstam runāt par histērisku eh, drošības situāciju, tāpat laikā uzbrūkot dalību valstīm par to, ka tās eh, nav eh, veikušas adekvātas drošības pasākumus. Uh, Un dalībvalsts ir piesardzīgas, pārdomā lietas rūpīgāk, tas, es domāju, pats par sevi saprotams, neatkarīgi no tā, humanitārā vīza šeit ir maz saistīta ar šo dosjē. Nē, šis ir nepareizes dosjē vienkārši priekš tā. Ir dalība valstis, manuprāt, kas ir gatavas izdot humanitāro vīzu, tomēr Eiropas Savienības tiesa konstatējusi, ka Eiropas parlaments nevar uzspiest eh, to dalību valstīm jo tas ir dalību valstu kompetencē pieņemt šāds lēmums. Tāpat arī attiecībā uz pārējiem eh, neatrisinātajiem punktiem Bekerkungu vārdā varu izteikties par deleģēto aktu un īstenošanas aktu jautājumu, vīzu piešķiršana un citos jautājumos. Tur ir iespējams panākt vienošanos, cik to daudz var darīt e, pārvietošanas programmas e, sistēmas ietvaros humanitārā vīza būtu paredzēta ilgākam e, laika periodam, tas iet kopā labi. Tas būtu attiecams arī bēgļiem, bet tas ir jānošķir no tā, par ko mēs šeit runājam attiecībā uz māksliniekiem un māksliniekiem tirgotājiem, turistiem. Īstermiņa vīzu piešķiršanā personām, kur nav iespējas pārliecināties par identitāti, tas man liekas loģiski, ka nav šāds vēlms. Jo tad nevar pārmest eh, pēc tam dalību valstīm, kā viņi vispār kaut ko tādu var apsvērt. Līdz ar to, es domāju, mums jābūt vienkārši saprātīgiem no vienas puses. No vienas puses, protams, ir eh, ceļošanas brīvība, bet tas ir jāsalāgo ar drošības eh, prasībām un mūsu vēlmēm legālam koridorim eh, bēgļiem. So, Lielas paldies! Es atvainojos, ka palaidu garām Helga Stīvens, no kā ar Žerāru pēc tam tikai vārds. Es pirms Helgai Stīvensai vārds. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Priekšsēdētāji, paldies. Labrīt visiem. Esmu ārkārtīgi vīlusies par, to, par to, kāda ir situācija pie šī dokumenta šobrīd. Sākotnēji darbu uzsākām eh, ar vēlmu reformēt esošos vīzu režīmus, atvieglot procedūras pilsoņiem. Mājaslapā visa informācija tad būtu norādīta, un tur tad varētu tikt iesniegts arī attiecīgs pieteikums, un tad uh, S&D grupa vēlējās iekļaut četri humanās eh, palīdzības vīzes, jeb eh, humanās situācijas vīzes, lai arī komisija bija pret to. Šīs eh, vīzas, šīs vīzu tips, kas tiek iz, izdotas trešās valstīs, to konsulētos, lai, konsulētos, lai ielaistu cilvēkus Eiropas Savienībā, uh, humanas krīzes gadījumā, protams, doma ir ļoti laba, bet tīri juridiski tas nav iespējams. Arī tiesa nesen lēma par to, ka nevar piespiest dalību valstis izdot šāda veida vīzas. Jo fonā tam visam ir patvērumu pieteik, pieteikšana, patvērumu pieprasījuma procedūra. Un tad tādā gadījumā tas viss ir jāsalāgo, ko padomu bija preto, komisija bija preto, un man tāda sajūta, ka ļoti daudz arī jānu referentu nav, ar, nav priecīgi par to, kādā virzienā šis darbs ir aizgājis. Nu, un tālāk visa šī atsauču izņemšana attiecībā uz vīzām un humanas krīzes gadījumos ir skumji Ļoti skumji, ja mēs līdz sasaukuma beigām darbu pie šī dokumenta nevarēsim pabeigt. Paldies! Un visbeidzot, tad Žerārs Deprē. Priekšādātāji, paldies! Iesākumā gribēju teikt paldies referentam, tāpat arī kā ēnu referentam man bija iespēja novērtēt šo entuziasmu, ar ko referents iesaistījās darbā un vēlmi saskaņot viedokļus ar visiem ēnu referentiem. Patiešām milzu paldies! Tālāk par situāciju runājot. Viņam, viņam ir taisna, taisnība. Padoma nav īpaši gatava iziet uz kaut kādiem kompromisiem vīzu atvieglošanas jomā. Bija balsojums, arī mūsu komitejā mēs zinām, saņēmām mandātu un darbs jāturpina mūsu pilsoņu aizstāvēšanā tāpat laikā. Atšķirībā no Stīvensas kundzes Es nedomāju, ka šīs humanās krīzes vīzas būtu tajā ietver. Nu, jāsaka, nu, arī parlamentā tādā gadījumā mums vispirms jāpārliecinās, ka ir vairākums, ka mēs to prasām, ka to vēlamies bet nu, tālāk ir jautājums, kur šo, jautāju, eh, kur šo lietu iekļaut. Nu, eh, varbūt tas nav jāliek šai dokumentā. Atcerēsimies, nu, kad, ka padoma ir pret to, komisija arī ir pret to, un arī tiesu iestādes savā nolēmumā ir teikuši, ka tā tas nevar norisināties. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram cīnīties par šādas humānas krīzes vīzu izsniegšanas vajadzību. Vienkārši jādomā par to, kur to darīt, kā to darīt savā citā priekšlikumā, un komisija un padomi jau ir piedāvājuši savus uh, grozījumus par eh, cilvēku ielēšanu Eiropas Savienībā humānas eh, krīzes apstākļu, mm, apstākļos. Nu, tātad šāda neliela sadaļiņa varbūt tur, mm, faktiski tur jau ir, bet to varam arī vērst plašumā. Tātad turpināt izdarīt spiedienu uz komisiju tā, lai tā nāk klajā ar priekšlikumu ko esam vienmēr no pašiem sākumiem jau gribējuši. Nu, un tad padoma atkal strīdēsies, mēs komisijai prasīsim turpināt šo darbu, šīs durvis spiest vaļā, šo iespēju logu paplašināt, un līdz ar to man nospē, nostāja ir vienkārši. Mēs sarunas par šo jautājumu turpinam par vīzu kodeksu runājot un par mandātu, ko esam saņēmuši. Uh, Nu, tam visam paralēli mēs, lūk, izdarām eh, spiedienu uz komisiju nakt klējā ar priekšlikumu. Jo jā, šīs durvis padomu pati vien ir atvērusi citā dokumentā, un es esmu pārliecināts, ka. Uh, ja mēs eh, izdarīsim spiedienu, komisija nāks klajā ar priekšlikumu, laika gaitā mums nāks, eh, mēs varēsim nonākt arī pie pozitīviem rezultātiem un līdz ar to eh, divās frontēs faktiski virzīties uz priekšu, gan pie vīzu kodeksa, tātad, kur par to nerunāsim, gan arī citur, kur mēs versīsim plašumā šo humāno vīzu izsniegšanas iespēju un mm, pret komisiju mums jāizturas ļoti strikti, jo mēs zinām, ka faktiski šāda iespēja jau pastāv, jau ir iestrādāt tiesību aktos. Paldies! Mēs esam ļoti iekavējuši laika grafiku, un tāpēc mums tiešām ir jāķers jau pie nākamā jautājuma klāt. Tas ir e-privātums. Un tāpēc uzreiz pāriesim pie šī punkta bez jebkādiem tālākiem ievadvārdiem došu vārdu referentē Mariju Lauristīnē, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi! Tā, šis ir pirmais eh, ziņojuma prezentēšanas mirklis, un pirmam kārtām gribu teikt paldies komisijai. Esam strādājuši ar viņu piedāvāto tekstu un piekrītam, ka komisija patiešām šoreiz ir iesniegusi ļoti labu dokumentu projektu, darba dokumentu. Tas ir ļoti svarīgs tiesību akts, jo tas papildina arī pabeidz datu aizsardzības pakotni. Mm Um, kuras pamatā ir GDPR. Turklāt šis tiesība akts arī tālāk jāīsteno atbilstīgi tieši tādam pašam laika grafikam kā GDPR, jeb vispārīgā datu aizsardzības regula. Un um, tas te runājam par nākamā gada māju, jau kad šī vispārīgā regula varētu stāties spēkā un šī tāpat. Gatavojot šo ziņojumu, Mm, īstenojām virkni provizoriskas tikšanās. Gribu teikt paldies arī datu aizsardzības uzrauga dienestam par atvērtību. Paldies! Mēs apspriedām 39. pantu, tāpat arī attiecīgo darba grupu, bija plašas konsultācijas. Tikāmies ar vairāk kā 80 dažādām interesētajām pusēm. Jo tad, kad komisija šo dokumentu lika priekšā, bija skaidrs, ka mm, situācija ir visai pretrunīga no lietotāju puses. No vienas puses tiek prasīts ļoti augsts aizsardzības līmenis, no, rūp, no nozars puses savukārt tiek vaicāts, kāda tad ir saikne ar GDPR, kā to īstenot un tā tālāk. Esmu pārliecināta, ka tagad esam nonākuši pie visai skaidras sainas attiecībā uz nozaru kopumā. Visas intereses šeit salāgotas. Nu, tālāk, šī saikne ar GDPR, nu, te svarīgi atcerēties, ka uh, ja GDPR tiek pamatots ar 8. Eh, cilvēktiesību konvencijas pantu, tad tādā gadījumā faktiski šī atsvers arī par 7. pantu, kur tiek runāts par privātas dzīves aizsardzību un kom privātas komunikācijas aizsardzību. Tātad visas komunikā visa komunikācija procesa aizsardzību šajā gadījumā, atšķirībā no GDPR. Šo pamatojumu turklāt ist konvencija tika izstrādāta jau toreiz, kad vēl nebija visu šo vietu telefonu, sociālo mēdīju un tam līdzīgi. Nebija arī tādu messengeru un Skype un tā tālāk, kā rezultātā ārkārtīgi svarīgi visiem, kas izmanto komunikāciju, šos komunikācijas līdzekļus, ir svarīgi, lai tie mm, tiktu pakļauti šeit attiecīgajiem aptvērumam. Vēlamies turklāt nodrošināt, protams, ļoti augstu aizsardzības līmeni šai elektroniskajā vidē, un bažas par izsakojamību šobrīd ir ļoti aktuālas. Pētījumi to arī parāda, ka tas nav bez pamata. Uh, Tāpat laikā vēlamies panākt atbilstīgo līdzsvaru no vienas puses starp novatorismu un jaunām tehnoloģijām un datu aizsardzību no otras puses. Un šai ziņā ārkārtīgi svarīgi, lai tā ir regula un nevis vairs direktīva, jo skatāmies uz digitālo vienoto tirgu un mums top skaidrs, ka noteikumiem jābūt vienādiem visās valstīs. Mm, tie nedrīkst būt atkarīgi no konkrētās digitālās vides vienā valstī vai otrā. Un Šeit jāņem vērā arī fakts, ka dalību valstīm, protams, ir lielākā teikšana, jeb kompetence nacionālās drošības jautājumos, un tāpēc ir vajadzīgi vienādi noteikumi, un tai tāpēc ir jābūt regulai. Turklāt varbūt viens no mūsu komitejas galvenajiem uzdevumiem šai jomā ir tas, ka jāpārliecinās, ka šī tiesība akta noteikumi atbilst GDPR, jeb vispārīgie regulē. Tā ir arī baža, ko paudusi nozare, jo viņi šobrīd eh, ir procesā, viņi īsteno GDPR un viņus interesē tas, kā šī jaunā regula būs salāgojama ar jau notiekošo darbu. Mēs nevēlamies šeit radīt kaut kādas jaunas interpretācijas attiecībos GDPR pantiem, vēlamies tikai to papildināt tajos brīžos, kur ir kaut kāda iztrūkuma vai nepilnības. Mums, protams, jāaizsargā privātums ne tikai tajā gadījumā, kad informācija tiek nodota, bet arī raugoties uz šīm ierīcēm, kas tiek izmantotas. Mēs visi zinām, ka mūsu viedtelefoni arī tajā brīdī, kad ir kabatās, izsūta dažādu veidu informāciju un tur un arī spēja uzglabēt ārkārtīgi daudz informācijas pat bez mūsu um, zināšanām, bez atļaujas. Uh, Un kā GDPR paredzēts, arī šai gadījumā vēlamies skaidru fokusu uz šo privāto, privātās dzīves neaizskaramību, gan pēc noklusējuma, gan pēc sākotnējā nolūka. Tātad, ka vispirms mm, lietotājiem tiek prasīta atļauja. Tas lielā mērā atka, nu, sasaistās arī ar to, ko darījām telekomunikāciju jomā. Mēs saprotam, ka nozarē šeit ir leģitīmas intereses, bet privāta komunikācija un saziņa ir privāta komunikācija, un privāta personai jālem par to, kas un kā tiek nodots tālāk. Un turklāt, raugoties kritiski uz komisijas priekšlikumu, ir vairāk tādi elementi, kas mums nešķita lai, skaidri, bija arī pretrunīgi elementi, nu, piemēram, piemēram, 39. panta darba grupa mums sniedza ļoti labas konsultācijas un padomu par to, kā rast labākus risinājumus vienā otrā pusē. Pie tā sāksim darbu pēc divām nedēļām, 21. jūnijā. Esam paredzējuši prezentēt pilnu ziņojumu un īstenot pilnas debatas šeit komitejā. Vēlamies, lai grozījumi tiktu ieslēgti vēl līdz vasaras brīvdienām, un tad atgriežoties no vasaras brīvdienām, mēs jau varēsim likt priekšā pilnīgi gatavu darba produktu, tūlīt pat ar ēnu referentiem ķerties septembra sākumā pie darba, jo vēlamies, lai laika grafiks attiecīgi tiktu ievērots. Eh, Igaunijas prezidentūra paredz arī ļoti aktīvi strādāt pie šī jautājuma. Un pēc iespējas gudrāk virzīt uz priekšu digitālo vienoto tirgu. Gribu teikt paldies visiem manu referentiem, kas jau iesaistījušies darbā. It īpaši Bonī kungam paldies ar viņu. Mēs organizējām četras apaļā galda sarunas faktiski jau. Tās bija ļoti intensīvas dienas un darba laiks, bet ārkārtīgi svarīgi, ka mēs esam noklājuši un aptveruši visu, so jomu, visu šo jomu, visas šķautnes. Un tāpēc es patiešām ceru, ka darbs tikpat intensīvi arī turpināsies un varēs tikt pa, tapt pabeigts laikā. Paldies, Marija! Eh, protams, ka mēs ilgi esam gaidījuši šo dokumentu un priecājos, ka jūs organizējat šīs apaļā galda sarunas, jo mums šobrīd, jāsaka, nav tālāk vairs laika īstenot plašāku pirmo viedokļu apmaiņu. Mums tiešām ir ļoti saspringts laika grafiks šorīt. Bet, nu, izmantosim šo laiku viedi, prātīgi ir pieteikušies izteikties trīs cilvēki - Bonija kungs, Stīvens kundze un Albrecht kungs. Nu, vai vēl kāds vēlas izteikties Intveldes kundze? Uh, Vēl kāds vēlas runāt šodien? Nē, tad es runātāju sarakstu slēgšu. Ļoti labi. Nu, tad mums pietiks laika. Vispirms vārds Bonīkungam. Liels paldies, pavisam īsi. Gribu teikt komisijai paldies par um, dokumenta prezentāciju un paldies arī referentai. Ne tikai par viņa, ves, viņas veselo saprātu, bet par to, ka viņa lūk organizē šīs apaļā galda sarunas. Manuprāt, tās tiešām bija ļoti auglīgas. Uh, un skaidri un gaiši norādīja uz to, cik sarežģīta daudzšķautņaina ir šī regula, un vienlaikus tas mums parādīja arī to, ka šī regula ir vajadzīga tieši regulas formā. Es domāju, ka mums tālāk jāturpina strādāt plecu pie pleca, mums jāmeklē risinājumi, jādomā par īstenošanu attiecībā uz GDPR un šo saikni ar šo vispārīgo regulu. No otras puses, tāpat jādomā arī par saikni ar Eiropas ko elektroniskās komunikācijas kodeksu. Es pilnībā piekrītu, ka mums nepieciešams pirmām kārtām izprast mērķi. Respektīvi, mērķis ir pārliecināties, ka tiek nodrošināta drošība un konfidencialitāte komunikācija jomā. Vienlaikus e, jāapsver arī tas, cik drošs ir privātums e, gala lietotāju termināļos e, šais punktos. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un tāpat laikā nenoliedzami jādomā arī par to, kā sasaistīt visas šīs, atse, visus šos atsevišķos elementus, tā lai pilnībā tiktu ievērotas pamattiesības. Un tāpat laikā būtu iespēja datus arī izmantot, lai atvieglotu cilvēku dzīvi, to uzlabotu. Protams, ka šeit ir virkne bažu, ko esam pauduši. Um, un zinām arī, ka tas saistīts ar regulas uh, spēkā stāšanās laiku, jo tas sasaistās ar GDPR. Nu, tad nu rodas jautājums par to, vai mums tiešām izdosies šo reālo īstenošanu arī tīri no tehniskā skatu punkta nodrošināt tieši tādos pašos termiņos. No otras puses jāapsver arī tas, ko, kā izskatīsies 11. pāns. Man te ir ļoti plašas bāžas, jo jādomā par šīm iespējām dalību valstīs mainīt šos scenārijus pilnībā, līdz ar to izjaucot šo risinājumu harmonizāciju, tā kā to piedāvājam šeit, tāpat laikā liekot vietā kaut kādus pašus nacionālu raksturu risinājumus. Nu, vienlaikus mums jāapsver arī tas, kādas varētu būt tīri neparedzētas sekas šī dokumenta pieņemšana attiecībā uz biznesa modeļiem, uz šiem hubiem, jeb komunikāciju centriem, kas ir šāda veida interneta komunikācijā. Mums ir turklāt jāsaprot, ko nozīmē šis izteiciens neizsakojiet man, nesakojiet līdz maniem datiem. Tas ir ļoti nopietnas uzdevums, Un tāpat laikā jādomā par to, kā sastrādāties eh, partneriem, kā piedāvāt lietotājiem brīvu izvēli datu uzglabāšanā un vienlaikus eh, uzņēmumiem dot kaut kādu motivāciju rast privātumu risinājumus. Nu, tātad es domāju, ka darbs kopīgiem spēkiem turpināsies punktu pa punktam. Mēs visu šo informāciju izanalizēsim un cerams attiecīgajā laika grafikā arī nonāksim pie rezultātiem. Paldies vēlreiz par ļoti auglīgajām apaļā galda sarunām. Paldies tālāk Stīvens skundze. Thank you, Chair. Colleagues, I am... Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es uzstājos EKR N referenta Den Dalton vārdā. Viņš atvainojas, ka nevar būt šodien klāt. EKR nostāja ir tāda, ka mēs esam skeptiski attiecībā pret noteikumu pārskatīšanas priekšlikumu. Mūsu galvenās bažas ir šādas. Pārāk strauja pie, noteikumu pielāgošana. Ar GDPR 18. gada maijā. Nav skaidrs, vai līdzlikumdevēji un dalību valstu iestādes un uzņēmumi, kuriem būs GDPR noteikumi jāīsteno, vai tiešām viņi būs gatavi saulēcīgi to darīt. Tad, kad GDPR tagad ir pieņemts, uzņēmumi un iestādes steidzas gatavoties to spēkā stāšanās brīdim. Dens Daltons uzskata, ka būtu labāk aizkavēt e-privātuma spēkā stāšanos un e, iepazīties pirms tam ar iespējamo ietekmi. Piemērošanas joma iekļaujot OTT un papildus pakalpojumus, regulēju var būt neplānota ietekme, it īpaši negatīva, uz jaunizveidotiem uzņēmumiem. Tāpat būs daudz grūtāk apturēt internetā uh, dažādas eh, negatīvas eh, procesus, jo būs daudz grūtāk eh, uzraudzīt šos procesus, veikt monitoringu. Tāpat var ietekmēt arī lietu internetu. Un arī attiecībā uz to, cik lielā mērā ir iekļauti metadati papildus saturam. Tālāk, uzņēmumu vidū ir lielas bažas par izsakošanas noteikumiem un sīkdatnēm iekļaujot eh, šos no, nu, iestatījumus do not track, lai ne, netiktu veikta izsekošana un horizontāla prasība iekļaušana. Tas var ietekmēt eh, ne tikai internetu lietošanu tā parastā izteiksmē, bet arī lietu internetu un saziņu starp uh, automatizētām iekārtām. Šeit būtu nepieciešams uh, ja, arī jārunā par to, ka ir apdraudēta pats sistēmas stabilitāte. Un Alde vārdā Sofija Intvelde. Jā, paldies priekšsēdētāji, arī es vēlos pateikties referentēji, apsveikt viņu ar ļotu, ļoti pragmatisku, iekļaujošu pieeju. Ļoti sarežģīts dosie, kas ir saistīts ar daudziem citiem dosiem. Mums ir jānodrošina, ka mēs pilnībā saprotam, kāda ir darbības joma, kāda būs ietekme, kāda ir saikne ar citiem dosjē, lai nebūtu pārklāšanās ar eh, GDPR, bet lai nebūtu arī nekāda cauruma. Ir, protams, eh, cilvēki, kas saka, ka nav nepieciešams šis regulējums, un eh, es īsti tā nedomāju. Es uzskatu, ka ir nepieciešams veikt uh, noteikti regulējumu, bet jābūt ļoti precīziem attiecībā uz darbības jomu. Otra piezīme. Mums ir arī ļoti skaidri jāpasaka, kāda ir datu ekonomiskā vērtība. Jo mēs runājam par iedzīvotāju aizsardzību, patērētāju aizsardzību, uzņēmumi runā par inovācijām, attīstību, bet tas, ko mēs reti, e, kad apspiežam, ir to, ka personīgiem datiem, tas skaitā metadatiem, ir ekonomiskā vērtība. Mēs bieži vien sakam, ka pakalpojumi tiek sniegt bez maksas. Nē, viņi e, nesniedz mums pakalpojumus bez maksas, viņi pretī saņem mūsu datus. Un tas būtu jāņem vērā, izvērtējot šīs regulas potenciālo ietekmi. Un noslēgumā Mums ir vēl ir nepieciešama papildu informācija par tām jomām, kur ir grūti prognozēt, kā notiks tālāk attīstībā. Viens no šādiem jautājumiem ir saistīts ar pūļu uzraudzīšanu atklātās vietās. To ir grūti regulēt. Un to mēs nevaram uh, risināt, uh, pieprasot piekrišanas sniegšanu. Tas būtu ļoti grūti īstenojams. Un visbeidzot par piekrišanu, kā jau mm, referente un EPP, N referents acīja, kontrolē jābūt ir pašu personu rokā. Līdz ar to piekrišana ir ļoti svarīgs elements. Uh, Un es saprotu, ka daudziem uzņēmumiem tas būs nērti, bet atkārtošu to, ja jūsu biznesa modelis balstās uz to, ka jūs darat kaut ko tādu, ko jūsu klients īsti nevēlas, tad kaut kas tomēr nav pareizi ar jūsu biznesa modeli. Tomēr es domāju, ka biznesa modeli, kas balstās uz piekrišanas, saņemšanu, uh, sniedzot pakalpojumu cilvēkiem, kuri vēlas saņemt, vienlaicīgi nodrošinot nepieciešamo aizsardzību. Es domāju, ka mēs nonāksim pie tādas regulas, kas būs apmierinoša lielākai daļai iesaistīto, visdrīzāk ne absolūti visus. Jans Albrechts, zaļo ēna referents. Jā, paldies! Liels paldies pirmkārt jau referentei par veikto darbu, labo sadarbību ar ēnu referentiem, arī Bonija kungs, kurš, varētu teikt, bija līdzorganizators šīs, šajās pirmajās sanāksmēs. Tas bija ļoti noderīgi. Vēlos atbalstīt referenti viņas centienos pieturēties pie stingras eh, Eh, stingri laika grafiku. Ir nepieciešams eh, to visu, protams, īstenot praksē pēc tam, bet pirmkārt jau ir jāpieņem šī likumdošana. Tad jānonāk vismaz pie eh, šī punkta, ka mēs pieņemam likumdošanu pirms GDPR stāv spēkā, jo savādāk GDPR īstenošana sāksies, bet neviens īsti nezin, kas notiks pēc tam saistībā ar e-privātumu jautājumu. Tomēr vēlos arī uzsvērt to, ka e-privātuma regula, kas ir ierosināta, nav tā kā gluži kaut kas jauns, kas tiek e, likts blakus GDPR, nē. Tas ir e-privātuma direktīvas aizstājies, ja mēs uh, Nu, tā pati direktīva paliks spēkā, ja nepa, netiks pieņemta šī regula. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī privātuma datu aizsardzības noteikumi. Bet iemesls, kāpēc mēs aizvietojam direktīvu, ir līdzīgi kā GDPR gadījumā, ka mēs vēlamies labāku juridisku instrumentu, vienu standartu visiem, nevis 28 atšķirīgas interpretācijas. Un transponēts noteikums. Un, protams, mēs vēlamies arī īstenot eh, tādus pašus mehānismus eh, Eiropas līmenī, kur eh, regulātoram būtu sankciju pilnvarus. Un tas šobrīd ir pamatoti regulēts ļoti stingri, jo šobrīd tiesības ne tikai uz datu aizsardzību, bet arī tiesības uz privātu komunikāciju, komunikācijas konfidencialitāti, šīs saziņas ir komunikācijas aizsardzība, un tas ir ļoti svarīgi šodien un arī nākotnē runājot par lietu, internetu. Es nedomāju, ka kāds akceptēs tādu e-privātumu regulējumu, kur aizsardzība, saziņas komunikācija eh, vai komunikācijas eh, aizsardzība būs mazāka Tādēļ skaidri ir jāpasaka, ka mēs strādājam pie saviem grozījumiem, un ja padomu strādā pie savas vispārīgās nostājas, tad svarīgākais, kas šobrīd ir e-privātumā, ja pieņemts. Un mums īpaši jārunā par to, kā mēs varam padarīt tehniski iespējamāk to, ka dat, komunikācijas starp datu kontrolieru un datu subjektu notiek par jautājumiem eh, ar atļaujas vai piekrišanas sniegšanu, un kā labāk piemērot šos noteikumus tiem saziņas procesiem, kas eh, pagātnē nav tikuši iekļauti, piemēram, over the top pakalpojumiem. Tad iespējamiem tiešsaistes vai bezsaistes savienojumu ar Wi-Fi vai um, Bluetooth savienojumiem. Mēs varam, protams, runāt par šiem jautājumiem bet visi priekšlikumi, kas mazinās e-privātuma direktīvas standartus, nebūs pieņemami. Jo cilvēki redzēs, ka notiek izsekošana visur viņu komunikāciju procesā, un viņiem ir nepieciešama lielāka kontrola, nevis mazāk. Jā, tas, tas bija ļoti noderīgi paskaidrot, kāpēc mums nepieciešama direktīva no praktiskā viedokļa komisija vēlējās izteikties. Vai jūs varētu minūtē iekļauties vai divās? Un tad vārdsam arī noslēgumam. Jā, paldies, paldies deputātiem par šo ļoti nozīmīgo diskusiju. Mēs īpaši augsti vērtējam to, cik lielu uzmanību jūs piešķirat šim dosjē. Atbildēšu uz uh, dažiem jautājumiem. Pirmkārt, par to, kas tika sacīts par straujo pieņemšanu. Metode, kur mēs izvēlamies šim priekšlikumam, neatšķiras no citiem priekšlikumiem. Šeit tiek pārskatīts esošais juridiskais instruments, līdz ar to mēs, protams, varam to apspriest un pieņemt e, atbilstoši laika grafikam, ko apstiprināja Eiropas parlaments. Tas ļoti labi sakrīt ar to E, plānu, kas ir laika grafikā noteikts ar trim iesaistītajām komitejām, un tagad strādājam kopā ar prezidentūru, lai paralēli veiktu no savas puses visus darbus un palīdzētu līdz likumdevējiem virzīties priekš. Mērķis nav steigties, mērķis ir rīkoties loģiski, lai GDPR spēkā stāšanās brīdī arī šis dosie būtu pieņemts. Jo tās pašas nodaļas uzņēmumos, kas strādās ar vienu tiesību aktu, īstenošana strādās arī ar otru. Un tad juridiskai noteiktībai daudz uh, svarīgāk būtu gan tirgus dalībniekiem, gan galalietotājiem uh, un būt pārliecinātiem par pie, īstenojumām normām. Tad viņi ir biznesa modeļi, kas ļauj labāk izmantot datus. Tātad tas, ko šī direktīva darīs, priekšsēdētājs pārtrauc, tā mums ir jābeidz. Jā, e, pēdējais punkts par tehnisko palīdzību. Es zinu, ka jūs veicat daudz sanāksmi un mēs esam gatavi piedalīties jūsu darbā. Marija, eh, pēdējais vārds. T, jā, vēlos pateikt paldies visiem ēnu referentiem. Īpaši vēlos pateikties komisijai. Tā bija ļoti izpalīdzīga, gatava eh, piedalīties diskusijās un sadarbosimies arī turpmāk. Paldies, kolēģi! 21. jūnijā tiks prezentēts ziņojuma projekts. Tātad pauzīt tagad uz vienu minūti un tad sākam balsošanu. Sagatavojiet savas elektroniskās balsošanas kartiņas un tad sāksim bez burtiski minūtes. Does it work or do you see that? It's not working. So maybe you, Colleagues, if you take your seats, we'll... Kolēģi, ieņemiet vietas un sāksim balsošanu. So we have four votes. The... Četri balsojumi. Pirmais Petersen kungs referents ziņojumam par Berek iestādi. Ja viss ir gatavi, varam sākt balsošanu. Sākam 35. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Vēl mirklīti ļaušu visiem nobalsot šai pirmajā balsojumā. Eh, tad vēl ir daži kolēģi, kuriem ir problēmas ar balsošanas iekārtām. Lūdzu, esiet pacietīgi, tūlīt atrisināsim. Eh, tad beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Sešpadsmit un trīsdesmit septītais tātad Balso, šana beidzam, pieņemts. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Trešais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sest sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. un 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Gala balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 38 par, 2 pret. Neviens neaturas. Apsveicam Petersonu kungu. Viņš nevarēja, diemžēl, būt klāt. Nākamais balsojums, atkal Petersen kunga ziņojums. 40. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. sākam balsot.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. un 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. un 53. kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.

Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. un 61. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ap, apsvērumu 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3. un 28. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 4. un 30. kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6. un 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un gala balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par 14 pret 1 atturas. Īsa pauzītē, kamēr saņemšu nākamo balsošanas sarakstu. and this is a single vote. Uh, Tā, šeit ir viens balsojums tikai. Bonīkungs ir referents informācijas apmaiņa agrīnās brīdināšanas sistēmu risku novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām. Mums ir viens balsojums šim ziņojumam. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 39 par 1 pret. Apsveicam Boniju kungu. Un tā ir daļa no kopīgas paketes. Tā, nākamais ziņojums - Himenes Besaril Barrio kundze par to pašu tēmatu, bet ir mazliet atšķirība. Minimuma noteikumi par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumēs tirniecības jomā atkal balsosim par starpiestāžu sarunu sākšanu, personāla balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 39 par, 1 pret, 1 atturas. Apsveicam Terezu, kura nav klāta. Un pēdējais balsojums. Um, I have to read a very boring thing. Man ir jānolasa jums kaut kas ļoti garlaicīgs. Man tiešām tas ir viss jānolasa. Gala balsojums par saprašanās memorandu starp Eiropas lielu apmēra uh, IT sistēmu operatīvas pārvaldības aģentūru un Eirodžast. Un man acīmredzot, tas viss ir jānolasa. Padome izlēma 19. aprīlī sazināt, eh, konsultēties ar Eiropas par parlamentu saistībā ar eh, saprašanās memorandu starp Eiro, EU, LISA un Eirodžast. Tas ir pasākums, kas balstās uz tiesību aktiem, sestos sadaļu līgumā un tiesu judikatūru. Tātad padome ir sniegusi, ir noteikusi trīs mēnešu termiņu, kur parlamenti ietur, ir jāsniedz savus konsultācijas, tas tiek īstenots vienkāršotā procedūrā, ierosinu apstiprināt ar vienkāršotu, vairāk, ar vienkāršotu procedūru bez grozījumiem, vai kāds iebilst pret šo procedūru. Jūs varbūt pamanījāt, es izlaidu lielu tekstu daļu jo nu, izvēlējos tomēr eh, izvairīties no linčošanas. Vai kāds iebilst? Nē. Labi, tad pārējiem pie paša balsošanas. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37 pār, 1 pret, 2 atturas. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. Paldies, paldies, Tomas. Paldies visiem kolēģiem. Esam pabeiguši balsošanas sesiju. Paldies visiem, kuri piedalījās. We will just pause. We have a, I... Neliela pauzīte paredzēta nākamā kopīga apspriešana 10.30, 12. un 13. punkts kopīgi. Mums ir eh, paredzēta Itālijas ministra klātbūtne, tāpēc eh, kolēģi tie, kur nevēlas piedalīties šo punktu izskatīšanā, lūdzu klusiņām atstājiet zāli. Atsākam sesiju pēc septiņām minūtēm.

Dear colleagues, we can... Godātie kolēģi, tie, kur piedalās, piedalās nākamo jautājumu izskatīšanā, lūdzu ieņemiet savas vietas. Tātad 12. un 13. punkti. Vēlētos šeit sveikt mūsu vidū Domeniko Mancionas kungu, kas ir Itālijas iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Mums ir ļoti liels prieks, ka šodien uh, Mansionas kungs ir ieradies, lai izskatītu mūsu svarīgos jautājumus. Nākamais migrācijas un patvērumu jautājumiem veltīts Liba komitejas darba brauciens eh, uz Itāliju, kas notika 18. un 21. aprīlī. Un eh, šo braucienu vadīja Barbara Kaģiska un Fernando Lopes Agijārs, kas ir iepriekšējais Liba prieksēdētājs. Tātad darba brauciens 18. un 21. aprīlī, un doma bija redzēt eh, apstākļus uz vietas, kā arī runāt par Eiropas migrācijas politikas jautājumiem, bet eh, mēs dzirdēsim arī no valsts sekretāra par situāciju. Uh, Šajā darba braucienā delegācija apmeklēja gan bēgļu nometnes, gan arī vienas pieturas aģentūras. Un um, me, Bazālo šī vienas pieturas aģentūra un um, darba braucienā deputāti tikās arī ar Itālijas varas iestāžu pārstāvjiem, tikās ar attiecīgo aģentūru pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tas tātad ir 13. jautājums un došu kolēģiem iespēju diskutēt. Delegācija sagatavoja secinājums un rekomendācijas, un šīs rekomendācijas tika sagatavotas sadarbībā ar Itālijas varas iestādēm, bet arī par to noteikti pieminēs valsts sekretārs. Uh, Tāpēc eh, savus ievadvārdus nedaudz apcirpšu, lai mums ir ilgāk laiks diskusijām par šo svarīgo jautājumu. Un tagad dodu vārdu iekšliet ministrijas valsts sekretāram. Varbūt arī lūkšu jūs būt pietiekam lakoniskam, lai pēc tam mums izveidotos dialogs ar komitejas deputātiem. Tā tad, jā, dod vārdu jums par pašreizējo stāvokli bēgļu un migrantu jautājumu risināšanā un kādas ir perspektīvas. Paldies, paldies vēlreiz, ka esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Sirsnīgs veicināti vārds jums. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Patiesībā tas esmu es, kurš esmu ļoti priecīgs un lepns, ka šodien esmu uzaicināts jūsu komitejas sēdē, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Vēlējos uzreiz pateikt, to jau jūs pieminējāt, ka pagājušajā mēnesī Liba komiteja viesojās Itālijā aprīļa beigās, tātad Mums jau tobrīd bija iespēja diskutēt par šiem jautājumiem, tikties, redzēt uz vietas, kas notiek šajās nometnēs. Bet eh, mēs toreiz eh, uzmanību vērsām trīs jautājumiem, kas arī Itālijas atbildīgajām iestādēm ir ļoti svarīgi. Pirmais tā, saucā, tā saucamo vienas, poli, vienas pieturas aģentūru eh, karsto punktu jautājums mēs celo augustā apmeklējām šo karsto punktu. Mēs eh, jau esam izveidojuši šādus karstos punktus un iedibināsim vēl vairākus uz Itālijas zemes. Patiesībā Eiropas likumdošanā šo karsto punktu izveide un ietvars nav niansēti atrunāts, bet katrā ziņā eh, šo karsto punktu darbība ir ļoti konkrēta. E, šie karstie punkti lielā mērā atgādina arī uzņemšanas centra darbību. Īpaši tas attiecās uz salām, īpaši Sicīliju, bet arī Kalabriju, Kampāniju. Un e, loģistisku, loģistisku apsvērumu dēļ tika izveidoti šie karstie punkti Kā jūs ziniet, lielākā daļa migrantu Eiropā ierodas, pār, dodoties pāri vidusjūrai. Un eh, tuvākās ostas tieši atrodas šo karsto punktu tuvumā. Un, um, Itālijas uh, militārie spēki un arī policija palīdz uh, bēgļu izvietošanai šajās nometnēs un arī karstajos punktos. Un eh, par šiem jautājumiem mēs jau runājām ar Libe delegācijas deputātiem. Mums ir arī parasti migrācijas centri, ja tā varētu teikt, bet eh, šajos migrācijas centros cilvēkiem jau ir jābūt identificētiem. Viegli identificēt eh, noteikti cilvēku personību nav. Tas prasa ļoti daudz laika, arī ieradušos cilvēku ir ārkārtīgi daudz Un šeit mums palīdz arī citas eh, institūcijas un aģentūras. Bet, eh, ja cilvēka personība nav noteikta konkrētā laikā, tad tam var būt pietiekami dramatisks seks kā konkrētajam cilvēkam, tā arī sabiedrībai, ja ieradušamies ir ar teroristismu um, ievirzēm. Šobrīd mēs mēģinām identificēt visus, kuri ierodas uz Itālijas zemes, bet neskatoties uz varbūt vairākiem neatrisinātiem jautājumiem, ir ļoti svarīgi visiem ieradušamies noteikt to personību. Ir svarīgi iedibināt šādu mehānismu struktūrētu uzņemšanas sistēmu, kas e, tiek organizēta un vienādi darbojas ne tikai Itālijā, bet arī visā Eiropā. Ir jāzina, cik daudz cilvēku iedu, ierodas Eiropā, kas ir šie cilvēki, bet e, svarīgi tas ir e, vēl jau vairāk tāpēc, ka migrācijas plūsma nav apsīkusi. Un patreizējā Eiropas drošības situācija arī pieprasa, lai mēs noteiktu, kas ir šo cilvēku personība. Mēs esam izveidojuši vairākas programmas, bet um, nevienmēr šīs iedibinātās sistēmas vai algoritmi veiksmīgi darbojās. Sadarbība ir svarīga. Un uh, um, Ja mēs nezinām, kas ir ieradies eh, Eiropā, tad eh, tas viss ar laiku var pārvērsties sprādzien bīstamā situācijā. Tieši lai noskaidrotu, kas ir šie cilvēki, ir izveidoti karstie punkti. Kā jau es teicu, šajos punktos eh, tiek noteikta cilvēka personība, un jāsaka, ka tas darbojas ļoti, ļoti veiksmīgi. Jāsaka, ka cauri karstajiem punktiem iziet ļoti daudz cilvēku, piemēram, pagājušajā gadā vidusjūras ceļš tieši no Āfrikas ieradušamies bēgļiem bija galvenais. Itālijā ieradās eh, pāri pa 180 tūkstošiem cilvēku tieši no vidusjūras. Mums palīdz arī brīvprātīgās organizācijas un eh, mēs eh, sadarbojamies arī ar tiesību sargājošajām iestādēm. Liba delegācija jau atcerēsies, ka jums bija norganizēta tikšanās gan ar tiesu varas pārstāvjiem, gan arī ar nevalstiskajām organizācijām. Un jāsaka, ka mēs eh, ar Itālijas parlamenta lēmumu esam nevalstiskajām organizācijām deleģējuši vairākus no ķēdes posma darbībām. Uzreiz jāsaka, ka nevalstisko organizāciju, kas darbojas un mums palīdz, ir ļoti daudz, un šīs organizācijas palīdz un ir izveidojuši savu veidu humanitārās palīdzības kanālu, bet, protams, protams, tā ir valsts un tās iestādes un dienesti, kas ir atbildīgi par migrantu uzņemšanu un tālāk izmitināšanu. bet nevajadzētu visu vispārināt. Katrs gadījums ir individuāls un eh, arī dažāda, dažāda izpētes darbība un eh, cilvēku personības noskaidrošana. Tas prasa resursus, mēs par to esam atbildīgi. Bet um, Par nevalstiskajām organizācijām vēl runājot, tās bieži vien glābi konkrēti cilvēku dzīvības, un tad mums valsts dienestiem ir tālāk jāpalīdz šiem cilvēkiem. Sicīlijā, Sardīnijā, Kalabrijā ļoti daudzas iestādes ir tiešā veidā iesaistītas eh, migrācijas plūsmas regulēšanā. Šeit vēlētos piebilst, eh, ka Varbūt, ka nevajag tik daudz runāt par eh, sistēmu, bet eh, mēs pavisam atklāti diskutējam par to, ka migrācija kā fenomens nav, eh, nav tāda ārkārtas situācija, varētu teikt, eh, ir veselas struktūras vidusjūras otrajā krastā, kas nodarbojas un tieši dzīvo no migrācijas plūsmas, bet no mūsu puses, no Eiropas puses, piemēram, nav tādas struktūrālas atbildes. Trešais, ko vēlējos pieminēt un par ko arī diskutējām Libe darba brauciena laikā, tā ir tikai piebildi, jo mēs esam viensprātis. Mēs esam diskutējuši arī par šiem jautājumiem ar Itālijas delegācijas vadīt, delegācijas priekšsēdētāju, kā īstenot Dublinas regulu. Mēs uzskatām, ka regula tās piemērošana un varbūt pārskatīšana ir nepieciešama. Diskutējam arī ar Grieķijas eh, varas pārstāvjiem. Bet um, jāsaka, ka situācija nav viennozīmīga. Dublins regula paredz, ka pirmā valsts ir atbildīga par bēgļa un migranta iereģistrēšanu bet kā un kas notiek pēc tam? Cik liela ir citu valstu solidaritāte ar mums vidusjūras valstīm? Paldies! Not at all, but it's very helpful because... Jā, ļoti liederīgs debatas. Varbūt, eh, ministra kungs, mēs varētu uzklausīt tagad kolēģis, kam droši vien ir uzdodami jautājumi. Jūs jau minējāt Lopes Agilāras kungu un. Uh, arī citi šeit ir mm, pārstāvi, delegācijas pārstāvis un tā tālāk. Nu tā, mm, pāris novērojums arī no manas, tad no viņa puses, lai varētu tālāk šīs diskusijas virzīties. Tā jūs beigās varētu rēģēt, kolēģi teikt to. Lūdzu, Honti, jums vārds. Paldies priekšādātāji. ancora. E mi accingo e a parlare in inglese. Paldies. Liels prieks jūs šeit atkal redzēt. Gribu teikt jums paldies, itāļu valodā paldies, ka jūs esat e, ieradušies, bet tūlīt pat pāriešu atkal atpakaļ uz angļu valodu visdrīzāk. Situācija, jāsaka, ir ārkārtīgi sarežģīta, ļoti nopietna. Un tāpēc arī lēmām par šo pasākumu. Arī ziņojums atgatavojas angļu valodā, tāpēc runāšu angliski. Mēs bijām šai vizītē ļoti pamatotu iemeslu pēc. Bija izveidota delegācija ar deputātiem no visām politiskajām grupām. Un situācija, jāsaka, prasīja izmeklēšanu. Šīs delegācijas pieredze, uzdrīstos teikt, ir viena no um, plašākajām. Nu, vismaz par to, cik man zināms, kopš tādā šeit Eiropas parlamentā. Galvenais punkts bija viedokļu apmaiņa ar varas iestādēm kas iesaistītas bēgļu krīzes pārvarēšanā. Pie vienas no tādām robežām, ārējām robežām, kas ir riskam pakļauts visvairāk, un te runāju, protams, par Itālijas robeža un par salām. Un īpaši runāju, protams, par šiem um, krīzes punktiem, jeb hotspots. Gribu uzsvērt vēlreiz to, cik svarīgi bija šī viedokļu apmaiņa runājām ar valsts prokuratūru Katānijā. Tas bija ļoti interesanti. Uzzinājām arī par visām šīm meklēšanām, kratīšanām, kas ir tikušas veiktas. Un nu, piekrītu uzskatam, ka vajadzīgi ir solidaritāte. Vienmēr esmu uz to uzstājis. Šeit komitē vienmēr es esmu to teicis, ka solidaritāte nedrīkst būt tikai vārdi, tīpaši kopš 80. panta spēkā stāšanās Eiropas Savienības darbības līgumā, bet dalībās šobrīd jāsaka izrāda nevēlēšanos rīkoties solidāri gan attiecībā pret Grieķiju, gan attiecībā pret Itāliju. it īpaši pēc šīs es un Turcijas vienošanās. Nu jā, tagad ir tāds kā apvedzceļš izdomāts ap šo teritoriju, caur Lībiju atkal. Tas, protams, ir vienkārši briesmīgi. pāris piezīmes, secinājumi no delegācijas. Pirmkārtām paldies ANO valdībai, ANO aģentūrām uz vietas, uz salām. Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas apņēmības pilni tur rīkojas. Otram kārtām, protams, mēs visi piekrītam šim ļoti sarežģītiem situācijas vērtējumam. Ārkārtīgi liels skaits bēgļu ienākšais punktos. Mūs patiešām iespaidoja šie centieni un upuri, ko nes Itālijas varas iestādes. Un būs tagad arī jauntiesība akti par nepilngadiem, kas nav, kas ierodas bez pieaugušo pavadības. Tas būs tālāk jāizteno, ņemot vairāk ar vien vairāk tieši nepilngadīgo ierodas pie robežām. Un tie, protams, ir riskam pakļauti visvairāk. Daudz varas iestādes un tiesu iestādes līdz ar to mm, sastopas ar diezgan būtiskiem ierobežojumiem budžeta ziņā, kapacitātes ziņā, visi šie taupības pasākumi ir noveduši pie tā, ka valstis, kas ar šo izaicinājumu sastopas, uz frontes līnijas tā teikt, nevar šo darbu īstenot, bet Eiropas Savienība to no tām prasa pie ārējām robežām. Bet līdzekļi samazinās, un tas ir, nav, tas ir nepieņemami, tāpēc kaut kas ir jādara pārveidojot politiku šai jomā. Dublinas regula nedarbojas. Tā strauji jāreformē. Šie krīzes punkti un vājo vietu identificēšana, ģimenes saikņu noteikšana ir jāizlabo, jāuzlabo, tā lai varētu nodrošināt tiesības uz ģimenes dzīvi un ģimeņu ap, atkal apvienošanos. Un īpaši, protams, tas attiecas uz nepilngadīgo aizsardzību. Šiem migrantu bērniem ir pirmām kārtām bērnu uh, tiesības. Pirmām kārtām viņi ir jāizstāv kā bērnu, kā nepilngadīgi, un tad tikai jāuztver kā patvērumu meklētāji. Patvērumu meklētāju pārvietošana uz citām dalībvalstīm tiešām ir jāveic vienkārši ārprāts cik lielā mērā tas nenotiek. Visa šīs valstis, kas ir paudušas saistības, solījumus, šais padomus, secinājumos, sanāksmēs un tā tālāk, tūlīt pēc tam vienkārši nepilda šos solījumus. Un visbeidzot ir vajadzīgas arī plašas eh, meklēšanas un glābšanas operācijas jūrā. un ir jāveido drošas un likumīgas ieceļošanas iespējas. Tādējādi nogriežot ceļu visām šīm mafijām un cilvēku tirgotājiem. Tikai tā mēs varam mazināt to izmisumu, kas dzen daudzus šo noziedznieku rokās. Nu, un pārmitināšana arī dzen, jā. Delegācijā lēmām, ka Itālija patiešām saviem pleciem izjūt smagu nastu. Un Eiropai vajadzētu beidzot pamosties un nonākt pie daudz solidārākas pieejas un atbildības dalīšanas. Paldies! Kolēģi, kas piedalījās šajā delegācijā, tiem lūkšu izteikties. Gan runātājs saraksts ir garš, bet vispirms Barbara Kučinska, Barbara Spinelli, Skripekas kundze un citi. Paldies priekšādātāju. Piekrītu visam, ko teica iepriekšējais runātājs. Piekrītu viņa izteiktajiem secinājumiem. Tos izstrādājam kopīgi savā ziņojumā pēc apmeklējuma Sicīlijā. Nu, ļaujiet tikai vēlreiz atkārtot, ka personīgi man tiešām uh, šķita ļoti pārliecinoši un apbrīnojami tas, cik lielā mērā un ent cik entuziastiski darbojos Itālijas varas iestādes migrācijas situācijas pārvaldīšanā. Es, protams, saprotu, ka viņiem bija vajadzīgs laiks pirms viņi nonāca pie pašreizējās situācijas. Protams, ar katru jaunu bēgli, kas ierodas Itālijā un kas tiek reģistrēts, šis sloks pieauga. Bet tas ir milzīgs sasniegums. Tas, ko viņi ir panākuši, ir ļoti daudz. Nu, un papildus iepriekšējā runātāja secinājumiem man ir tad trīs jautājumi. Nu, un par to mm, domāju tagad pēc vizītes, un tas saistīts ar mm, juridiska rakstura jautājumu. UNCHR un citi nāca klajā ar mm, jauniem lēmumiem par procedūrām, kas attiecas uz patvērumu mm, meklētāju statusu piešķiršanu bēgļiem, bet tas, zināmā mērā, ierobežotu e, vai pieprasījuma iesniedzēju tiesības. jo tiesas izmanto tikai ierakstus un viņi neuzklausīs patvērumu iesniedzēju teikto personīgi. Tāpēc gribētu dzirdēt, kāds ir skaidrojums tam visam. Kas notiek ar šiem uh, cilvēkiem ar šīs mm, tomēr tiesības netiek pārkāptas, saprot, ka tā zināmā mērā ir dilēma, jo no vienas puses tādējādi process ir efektīvāks, ātrāks, var straujāk pārliecināties par to, vai šiem cilvēkiem pienāks status vai nē, bet no otras puses ir kaut kāda standarta un saistības, kas jāievēro pret cilvēkiem. Tālāk mans otrs jautājums. un tas saistīts ar sadarbību starp valdības eh, organizācijām un NVO. Daudz kur redzējām, ka vietējās varas iestādes un nacionālās varas iestādes ļoti veiksmīgi sadarbojās ar NVO. Un te varu jūs tikai un vienīgi apsveikt, tas tiešām ir liels panākums. Un šī iemesla dēļ man nav īsti skaidrs, kā esat nonākuši pie tādas situācijas ka ir šobrīd jū, tiesas prāva pret NVO, mm, kas risinās. Tas taču arī ir NVO, kas vēlas palīdzēt migrantiem. Tad kā tas nākas, ka jūs nevarējāt nonākt pie situācijas mm, tādā veidā, ka tas būtu, mm, tas būtu noticis sadarbības pamatā. Itālija taču var kalpot kā piemērs citām Eiropā, citām valstīm Eiropā tieši sadarbības jomā ar. Um, NVO un īpaši par paraugu valstīm, kas atsakās uzņemt bēgļus. Nu, tad mans jautājums ir tāds, kāpēc jums neizdevās sadarboties? Un kāpēc bija vajadzīga šī tiesas prāva? Visbeidzamais jautājums. No vienas puses piekrītu iepriekšējiem runātājiem ka šobrīd sastopamies ar milzīgu uzdevumu. Un tā ir šī pārvietošana, jeb relokācija. Un, protams, ka ir valstis, kas atsakās to darīt, ka rezultātā situācija tikai sarežģās tālāk. Un mums būtu jāmeklē risinājumi. Bet pēc eh, sanāksmes man turklāt radās arī iespējas, ka uz vietas Itālijā pārvietošanas procedūra ir tāda, ka praktiski to īstenot ir sarežģīti. Un līdz ar to, ņemot vērā šo sarežģīto procedūru, daudzi pārvietot netiek. Es gribētu zināt, kur atrodas īsti šī problēma. Vai šī problēma ir saistīta ar citām valstīm, to reakciju, kam vajadzētu šos cilvēkus ņemt pretim, jeb Šī problēma ir saistīta arī ar pašu procedūru, kaut kādām barjerām uz vietas. Nu labi, Dublin tas ir viens, bet, eh, nu, faktiski tā jau tika minēta. Barbara Spinelli tālāk. Paldies, Mansjonas kungs, par šo prezentāciju. un par to, ka runājāt par šo elastisko, elastīgo solidaritāti m, mm, attiecībā uz Dublinas noteikumiem un procedūrām. Gribētu teikt arī paldies Libes sekretariātam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, mūsu vizīti, un pēc tam palīdzību ziņojumu sagatavošanā pāris lietas Daudz, dažs no tām pieminēja jau Barbara, kas runāja pirms manis. Pirmām kārtām viss šī NVO lieta. Daudz, kas ticis jau par to teikts, to teica ne tikai Katānijas prokurors, bet arī NVO paši par to runāja. Un es gribētu izvairīties no situācijas, kur NVO darbība nu, tiek uzskatīta par tādu, kas veido kaut kādus papildus vēl kanālus. Šāda doma ir visai bīstama, ka varētu būt kaut kāda nelegāli glābšanas darbi jūrā pretrunā likumam. Bet vienmēr taču meklēšanas un glābšanas darbi jūrā ir likumīgi pēc savu raksturu, jo pēc pašas definīcijas, ja ir glābšanas darbi, cilvēki tiek glābti, viņu dzīvības tiek glābtas. Nu jā, šī elastīgā drošība. Nu, tas arī liekas savādi, ka ir jānorāda pat uz to atsevišķi, bet, nu, protams, izmeklēšana šobrīd norisinās, redzēsim, kāda būs rezultāti, bet līdz šim nav bijis nekādu pierādījumu, un to arī pieņem attiecīgās iestādes, par to, ka NVO būtu īstenojuši kaut ko nelikumīgu, darījuši kaut ko nelikumīgu. Tad, nu, diezgan ieviesiet lūdzu skaidrību. Ja es negribētu, ka šeit tiktu runāts par kaut kādu mafijas iesaistīšanos un tā tālāk, ņemot vērā, ka nav nekādu pierādījumu. Uh, Nu, un, protams, ka prokuroriem Itālijā ir ļoti liela pieredze tieši uh, mafijas jomā, un tāpēc neizmantojiet šo vārdu, ja nav kaut kāds, konk ja nav konkrēta pierādījuma. Tālāk. Jaunais Itālijas likums par starptautisko aizsardzību. Nelegāla migrācija. Šeit Barbara par to runāja. Pastāv plašas šaubas attiecībā uz šo jauno likumu, ka tas varētu būt eh, antikonstitucionāls, nu, ka ar tā palīdzību jūs vēlaties izvairīties no nu, tiešiem kontaktiem ar tiesnesi, respektīvi, lūk, būs šie ieraksti tiks atskaņoti tikai. Tāpat arī tikai pirmās instances eh, pasākumu iespējama, kur paliek apelācija. Un tas jāsaka, nu, apdraud cilvēku pozīciju, patvērumu iesniedzēju pozīciju. Ir vēl viens likums, kas arī ticis apspriests, respektīvi šis likums par mm, nepilngadīgiem bez, bez pavad, pavadoņiem. Šis likums tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar NVO un principā bija ļoti labs. Un tālāk divpusējās attiecības starp Itāliju un Lībiju. Gribētu jums pastāstīt, ko dzirdēju no NVO pārstāvjiem Itālijā un arī no UNCHR. Nē, UNHCR. Itālija vairs nav tikai tranzīta valsts. Un Lībija tāpat. Lībija faktiski šobrīd ir nefunkcionēša valsts. Iedzīvotāji bēg arī no pašas Lībijas. Tā nav tikai tranzīta valsts. Cilvēktiesības šai valstī netiek aizsargātas. Un faktiski tajās apmetnēs, kas tur izveidots, ir tad koncentrācijas numtēm līdzīgi apstākļi. Un te gribu atgādināt Mancionī kungam, ka mums taču ir plašas un ilgas saiknes ar Lībiju. Uh, un Strasbūras tiesa vienā no prāvām lēma par sliktu Itālijai 2009. gadā. Un tas bija pēc vienošanās starp Gaddafi un Berluskoni. Tātad, nu, tam šim visam procesam ir diezgan gara vēsture. Mm, pēdējais punkts un eh, nākamais punkts, un tas attiecas uz šiem krīžu punktiem. Uh, identificēšana notiek simtprocentīgi šobrīd. Tāpat laikā Amnesty International ziņo, ka pirkstu nospiedumu ņemšana nenotiek, nereti notiek piespiedu apstākļos. Tas tiek eh, darīts ar varu. Itālijas varas iestāsts gan to noliedz, bet par to runā Amnesty International. Uh, Un par pārvietošanu runājot, nu varam jau šeit ļoti negatīvi izteikties, bet ja mēs nereformēsim Dublinas re regulu, tad eh, pārvietošana nedarbosies atbilstīgi. Nu, Itālijas gadījumā, kāda ir skaitļa 2015. 16. gadā, un pavisam drīz Klauda arī beigšu uzstāšanos, tātad šajā laikā Itālijā bija, notika Dublinas transfer, tātad migranti ieradās Itālijā, pēc tam tika pārcelti citur, e, uz citur Eiropu, un pēc tam viņi atkal atgriezās Itālijā. 5049 šādi transferi. Tajā pašā laikā 3936 pārvietošanas gadījumi. Tas nozīmē, ka vairāk, itāļu, vairāk personu tika nosūtīta atpakaļ uz Itāliju nekā pārvietot prom no tās saskaņā ar pārvietošanas procedūru. Nu tā tad, ja mēs nereformēsim šo pārvietošanas eh, sistēmu, tad vēl Itālijā ieradīsies vēl vairāk cilvēku, nevis mazāk. Un mans jautājums ir šāds. Ko Itālijas varas iestādes plāno darīt ar šo Dublinas reformu? Vai jūs esat domājuši izmantot veto tiesības padomē? Jā, ļoti labs jautājums par to, kas notiek padomē. Tas bija šis pēdējais jautājums. Un arī par Dublinu, jā. Kolēģi, paldies. Es zinu, ka daudziem vēl viskaut kas ir ko teikt, bet mums vajadzētu piedāvāt arī laiku ministram, lai viņš atbild uz šiem jautājumiem. Nākamā runātāja Cecilija Kjengī. Lielas paldies, Klauda, paldies arī pārējiem. Arī es vēlos teikt paldies ministra vietniekam un Sionas kungam par to, ka viņš runāja tik skaidri un pastāstīja daudz ko par, mūsu, par šo mūsu apmeklējumiem. Es arī piedalījos šai eh, komandējumā un piekrītu līdz šim paustajiem viedokļiem. It īpaši piekrītu Juan Fernando teiktajam. Šī misija bija ļoti svarīga, jo tā rezultātā uz vietas redzējām kas notiek ar tiesību aktu īstenošanu. Redzējām, kā izpaužas praksē solidaritāte. Protams, skatījāmies arī uz krīžu centriem, NVO arī bija mūsu uzmanības lokā. Bet tā visa pamatā bija pieņēmums, ka solidaritāte tiek īstenota. Tas ir tas atspērienu punkts. Nu, skatījāmies, kā tas praksē notiek. Un ko dara Itālija? Un, ja skatāmies uz 8. E- Eiropas Sanības darbības līguma pantu, tad tur teikts, ka solidaritātei ir jābūt. Un atbildība ir jāsadala starp dažādām dalībvalstīm, arī finansiāli. Bet ierodoties Itālijā, skatoties, kas notiek uz vietas, tad šķiet, ka astotais pants ir tikai tukši vārdi uz vietas tas tiešām neparādās. Resursi ir tieši tādi paši kā e, iepriekš, nekādi papildus resursi piešķirti netiek. Un situācija tiešām ir vienkārši briesmīga. Valsti nevar atstāt e, nu, tādā pašplūsmā. Ir jāpalīdz viņi tas viss risināt. Šobrīd krīžu centros notiek identifikācija, 100% aptvērums, bet ar to nepietiek mums jāpārliecinās, ka tiek glābts arī dzīvības, šie glābšanas darbi uz jūras. Mums ir vajadzīgi jauni noteikumi, arī starptautiskā līmenī, tā lai NVO varētu aktīvi darboties. Un viss, ko darām, tam visam ir jānotiek. Um, saistībā ar varas iestāžu darbību. Un um, priecājos teikt, ka es kā Eiropas pilsone um, nu, esmu informēta par to, ka ir glābšanas da darbu kuģis, kas ir pat iegūs balvu um, Eiropas pilsoņu balvu. Tas ir privāts uh, pasākums, un viņi jāsaka aizpild šo tukšo vietu, un tāpēc mums nevajadzētu viņus kritizēt, bet drīzāk gluži otrādi - slavēt. Protams, uzmanīgi klausējāmies arī to, kas bija sakāms ministra kungam. Mēs esam jau skatījušies uz šiem, ka bijām Itālijā jau vērojam šos pārvietošanas eh, plānus un struktūras. Un, nu jā, un arī šeit sastopamies ar tādu problēmu, ka trūkst solidaritātes. Un, eh, nu, parasti ir tāda problēma, ka notiek kaut kāda tāda izvēle. Valstis vēlas izvēlēties, nu, nezinu, sievietes bērnus uz pārvietošanu. Viņi nevēlas ņemt pretim vīriešus. Bet šādu pieeju mums ir jānosoda, ko tad, kas tad notiek ar pārējiem migrantiem. Arī viņi taču ir iekļauti šai sistēmā, visas pārbaudas ir veikts, un šāda veida kaut kāda atlaska izvēlas tikai to vēlamāko ir problemātiski Itālijai. Es domāju, ka varam teikt paldies Itālijas varas iestādēm par paveikto. Jāpārliecinās, ka tiek darīts daudz kas vairāk. Tur to, parla to parlaments arī aicina. Ir jābūt likumīgiem ieceļošanas eh, kanāliem un aizsardzībai. Manuprāt, šis apmeklējums bija ārkārtīgi svarīgs. Mēs skatījām arī nepavadīto nepilngadīgo jautājumu, bet skatījām arī jautājumu par eh, sieviešu tirzniecību, kas arī ir viena tēma, kas man ārkārtīgi tuvu pie sirds. Pētījām eh, to, kādā veidā sievietes tiek uzņemtas šajos uzņemšanas centros un kā tām var tur palīdzēt. Paldies! Tālāk Skripeka kungs. Thank you very much. Paldies! Paldies Macionas kungam par ierašanos. Arī es vēlējos izteikt pateicību par uh, organizēto misiju. No jūsu puses bija labi organizēts viss. Arī Libes sekretariātam paldies. Viss bija bez aizķeršanās, labi organizētas transports, eh, tikšanās ar prokuroriem, vairāk pilsētu mēriem. Tas daudz ko deva. Mēs varējām tieši redzēt daudzas lietas. Bija ļoti labi sadarbība novērojams ar visām iesaistītajām aģentūrām. Ir tīpaši Frontex galvenajā mītnē. Lieliska sadarbība starp daudziem dalību valstu nosūtītiem darbiniekiem. Bija ļoti interesanti pavadīts laiks, ir īpaši pašos hotspot centros. Uh, okay, harbor. We met many more. Ostā. Es tikamies ar daudziem marokāņiem, kas nesen visdrīzāk migrantiem, ar kuriem es, eh, eh, kur bija tik apsargāti no policijas puses, viņi bija tā, tādos eh, aizturēšanas vietā. Un viņi regulāri tiek sūtīti atpakaļ, bet uh, tie, kas ir, ir pieteikušies starptautiskajai aizsardzībai, viņi pieteikumi tiek izskatīti. Un mēs noskaidrojām, ka ieradušos personu skaitu ka lielākā daļa ir no Bangladešas un Nigērijas, un tur bija milzīga atšķirība. Salīdzinot ar uh, migrantiem no citām valstīm. Mans jautājums ir tāds. Kas notiek šajās valstīs, cik daudz mēs par to zinām? Mums tika eh, teikts, ka no Zemsahāras valstīm ierodas daudz cilvēku. 30 dažādi nacionalitātes. Citur mums saka 60 dažādas nacionalitātes no Zemesahāras Āfrikas. Kā tur īsti ir? Ja jau mēs redzam, ka ir šādas, pā, šādas izmaiņas, pa, nebija tur ne sīrieši, ne irākieši, arī pakistānieši maz, un tad eh, vai novērot tiešām šādu pārmaiņu izcelsmes valstīm, tad mums ir jādomā, ko darīt, kā pievērst mums uzmanību šiem aspektiem. Šie uzņemšanas centri Kastel no Evo, piemēram, centrs. Valodu mācības. Cilvēkiem māca lasīt un rakstīt. Citi pakalpojumi, kas tiek nodrošināti augstā kvalitātē. Bet uzzinājām, ka iespējams šos centrus slēgs struktūrālu faktoru dēļ, kā tik minēts kaut arī daži kolēģi saka, ka jāizvairās no jebkādām norādēm, ka ir iesaistīta mafija vai kāds cits slikts, bet mēs zinām, nav dūma bez uguns. Un eh, acīm redzot, ir kāda izmeklēšana. Vai jūs varat eh, kaut ko mums vairāk pastāstīt par šo centru darbību? Apmeklējām citu centru, kur bija ziņas par to, ka cilvēktirdzniecības tīkla dalībnieki tur kaut kur darbojās. Un tai otrā vietā, atsimedzot, tas nekād netiek kontrolēts, ja jums ir kāda informācija par to. Mēs saprotam, ka tas var būt milzīgs naudas izšķērdešanas gadījums, nauda, kas tiek piešķirta no Eiropas Savienības šo centru uzturēšanai. Lībijas faktors. Kontrabandistiem milzīga brīvība ir. Viņi var darīt, ko grib. Mēs tikāmies ar NVO pārstāvjiem, kas parādīja mums video, video ierakstus par šausmām, kas ir notikuši. Un daudzi par to zina. Un jāatzīst, protams, lielais sloks, kas tiek e, uzlikts uz jūsu infrastruktūru. Un e, jāsaka paldies par labu organizēto procesu. Un e, it īpaši šajā laikā, kad pieaug šī plūsma caur vidusjūru. Palēzīkungs. Paldies. Vispirms vēlos izteikt atzinību Mancione kungam par viņu prezentāciju, paldies Barbarai un Lopes Agilāra kungam, kas vadīja mūsu misiju eh, par labi organizēto vizīti Sicīlijā. Paldies par to, cik līdzsvarots eh, bija šis ziņojums, kas tika sagatavots par mūsu vizīti. Tas bija ļoti svarīgs brauciens, tas bija ļoti svarīgi arī kolēģiem no Itālijas, kas eh, nav paši no Sicīlijas, kā arī kolēģiem no citām dalību valstīm. Mēs redzējām, kā darbojas Itālijas sistēma. Mums izdevās arī runāt ar visiem iesaistītajiem eh, uzņemšanas procedūrā. Bet, manuprāt, ir viena lieta, kas ir īpaši jāpiemina. Runājot par Ragūza prefektūru un Augusta prefektūru un eh, saistībā ar etnisko izcelsmu lielākā daļa imigrantu Sicīlijā. Sīrieši. Nu, jāsaka, ka pēc vienošanās ar Turciju sīrieši tur nav. Pārvietošanas programma arī ir izgāzusies tieši iemesla dēļ, jo pārvietot uh, var tikai tos cilvēkus, kuri, kuru etniskā izcelsme veido 5%, bet mums lielākoties lielākai daļai etnisko grupu ir tikai 3%. Un es nesaprotu dažu dalību valstu nostāju nepildīt savas saistības. Protams, mums ir jā, arī jāpēta migrācijas plūsmas un kāpēc mēs nesasniedzam šo 5% slieksni. Tā kā ir nepieciešama lielāka solidaritāte un vienīgais veids, kā to panākt, ir veikt reformas Dublin 3. Visām dalībvalstīm ir jāpild savas saistības. Mums ir nepieciešams radikāli izmainīt Dublin sistēmu, nevis tikai daļēji kaut ko grozīt. minītī likums, manuprāt, atbild uz nepieciešamību Itālijā, jo šie gaidīšanas laiki bija pārāk gari. Esmu centriski labējs politiķis, un tāpēc nevaru piekrist dažām lietām, ko iepriekšējie runātāji sacīja. Šie bēgļi prasa patvērumu. Bieži vien viņiem nav tiesību kļūt par patvērumu, saņemt patvērumu. Viņa uzturās trīs gadus Itālijā, un tas izmaksā liels līdzekļus. Uzskatu, ka šis jaunais likums tieši attiecas uz šo situāciju Itālijā. Un man ir jautājums Mansona kungam. Vai varat pastāstīt, cik Itālija tērē pašai uzņemšanas sistēmai? Kopējot skaitli. Uh, Dzirdēju par 4,6 miljārdiem e, eiro 17. gadā kā prognozi. Vai varat pastāstīt, cik tiek tērēts īsti? Un cik Eiropas Savienība maksā Itālijai, lai sektu daļu no šīm izmaksām? Katarīna Činičī tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos sākt ar pateicības izteikšanu valsts sekretāram Mancione kungam par to, ka viņš ieradies šeit, ir tāpat arī par palīdzību mūsu vizītes laikā Itālijā. Paldies arī kolēģiem, kas devās šai misijā. Mēs ļoti labi sadarbojāmies. Tas, kas, manuprāt, šodien ir izkristalizējies, ir tas, cik daudz pūļu Itālijas un tīpaši Sicīlijas iestādes ir pielikušas un kādi ir sasniegtie rezultāti. Uh, Jā, ir vairāki jauni likumi, minitī likums un um, pār, arī par nepilngadīgām personām. Uh, tagad uh, šo hotspot centru darbība ir daudz labāka, identifikācija noteikti daudz raitāka. Tieši nepilngadīgajiem tiek pievērsta liela uzmanība, pateicoties pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, it īpaši Sicīlijā, uh, tiek nodrošināts nepilngadīgajiem daudz lielāks aizsardzības līmenis. Mēs esam nodrošinājuši to, ka par viņiem rūpēs, ka notiek integrācijas process. Paldies arī citiem kolēģiem, kas ļoti pamatot izteicās, un viņi ir la daudz labāk informēti par to, kas notiek uz vietas. Es pati, protams, to jau zināju, jo esmu pati no Sicīlijas. Migrācija šobrīd ir tiešām daļa no humanitāras krīzes. Piekrītu tam, ko Manciona kungs sacīja par šo jautājumu, ir nepieciešama struktūrēta pieeja rēģējot uz šo situāciju. Mūsu robežas, protams, ir Eiropas robežas. Sicīlijas krasta līnija nav tikai Sicīlijas robeža vai Itālijas robeža. Domāju, ka mums ir nepieciešams veikt reformas patvērumu sistēmā pašā to arī citi kolēģi sacīja. Un jāsāk eh, to būtu ar Dublins konvencijas reformu. Jā, zinu, ka tika plānots risināt lietas savādāk, bet tas neizdevās, un tagad atbildība gulstas uz tām valstīm, kur šie cilvēki ierodas. Tādēļ ir nepieciešama reforma un ir nepieciešams piešķirt prioritāti, izveidot tādu pātrināto procedūru tieši nepilngadīgajiem bez pavadītāja. Un ir nepieciešams nodrošināt bērnu aizsardzību. Kolēģi, kas izteicās pirms manis, vairāk kārt minēja to, cik nepieciešama ir solidaritāte, bet runa nav tikai par solidaritāti, runa ir arī par savas atbildības uzņemšanos. Daudzas uh, dalību valstis atkritās no šīs atbildības, un tas vienkārši ir nepieņemami. Itāliju šajā situācijā nevar pamest savā varā, tāpat arī Grieķiju. Ne. Visām dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība, jāsadarbojas risinot šo problēmu. Mums, manuprāt, ir nepieciešama legāli ierašanās veida Eiropas Savienībā. un mums ir jācīnas ar cilvēku tirzniecību. Saistībā ar migrantiem ir jābūt attiecīgai Eiropas Savienības likumdošanai pieņemtai, kas nosaka pie, pietiekams sodus. Būtu tiešām žēl, ka ir jānosaka sodi, lai nodrošinātu, ka dalību valstis izrāda lielāku solidaritāti un pild savas saistības. Cerams, ka šī atbildība tiks pausta solidāri, brīvprātīgi, bez piespiedu pieejas. Anna Gomes, paldies! Pievienos kolēģiem, kas uh, izteica pateicību Itālijas varas iestādēm. Biju pagājušas sestdien uz kuģa Sanģūso, kas piedalījās Sofijas operācijā. Tas bija, tas bija Maltā, daļā no mūsu kopējās delegācijas ar eh, ASV kongresa pārstāvjiem. Un tik tiešām pārliecinājamies, ka Lielākā daļa no migrantiem tagad nāk no Marokas, Bangladešas, Nigērijas. Tas daudz ko pasaka, ka nevar politiski un attīstības jautājumos nevar ignorēt to, kas notiek šajās valstīs, jo tas viennozīmīgi ir saistīts ar migrantu plūsmu. Es arī pārliecinājies, ka neskatoties to, ka mūsu valdības saka, ka viss ir gatavs, tāpat arī operācija Sofija, lai e, pārtrauktu cilvēku tirdzniecības tīklu modeli, nē, mēs īstenībā palīdzam viņiem, jo kamēr nav droši un legāli veidi, kā ierasties Eiropas Savienībā, kontrolēti veidi, kad cilvēki var pieteikties kā bēgļi vai migranti, mēs palīdzam šim biznesam. Tas ir jābūt skaidri. Vienalga, ko mēs arī darītu. Jā, šis bizness mainās un pielāgojas dažādiem apstākļiem, ne tikai caur Balkāniem, bet tagad arī citiem veidiem. Tagad tas eh, tiek eksportēti visai mm, caur eh, Turciju, no Ķīnas un uz Lībiju. Kā ziņojumā norādīts, humanitārās vīzas, nu, tad bija nepieciešams Eiropas līmenī to visu atrisināt. Un tad mēs atņemtu biznesu cilvēku tirzniecības tīkliem. Bet tas netiek e, īstenots, jo pietrūkst solidaritātes. Jā, Dublina nestrādā, un pārvietošanas sistēma arī nestrādā. Mana valsts Portugāla, piemēram, kas ir uzņēmis vairāk kā tūkstoti pēdējā gadā no, no Itālijas un Grieķijas. Un ko mēs redzam? 40% no šiem cilvēkiem ir jau projām. Mazākā mēneša laikā, jo viņi jau bija uh, e, sorganizējušies doties prom tur, kur viņiem ir ģimenes, tur, kur viņi vēlas nokļūt, Vācijā, piemēram, da, uh, Daudzi ir paziņojuši, pazvanījuši, pateikuši paldies par to, ka viņus uzņēma, bet viņi devušies projām. Jo vairāk viņiem laiks jāpavada nometnēs Grieķijā, Itālijā, jo labāk viņi sakontaktējas ar šiem cilvēkiem eh, kontrabandistiem, lai nokļūtu tur, kur vēlas nokļūt. Un tas traucēja īstajiem bēgļiem no Irākas un Sīrijas. Bet ta, ta, tagad mēs Itālijā redzam citas tendences. Es piekrītu kolēģi paustajām bažām. Šis ziņojums, piemēram, par, no Refugees International, kur tika intervēt cilvēki Itālijā un, un teica, ka situācija hotspot centros ir šausmīga Un mums ir vajadzīga atsevišķa misija, es to ierosināšu oficiāli, to, kas notiek hotspot centros attiecībā uz sievietēm un bērniem, kas ir kļuvuši par eh, seksuālas izmantošanas un izvarošanas upuriem ceļa laikā. Kāda psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība viņiem tiek sniegta hotspot centros? Mans jautājums jums, Mansona kungs, ir šāds. Esmu pret šo ideju nodot eh, mūsu atbildību ārpusē. Es joprojām nosodu Eiropas Savienības Turcijas vienošanos vakar. Nils Mužnieks, eh, Eiropas padomas cilvēktiesību komisārs, pauda bažas par kolektīvo patvēru meklētāju izraidīšanu no Grieķijas uz Turciju. Bet esmu arī ļoti nobažījusies par to, kas notiek ar Lībiju. Apmeklēju aizturēšanas centrus Lībijā Kadafi laikos, pēc tam kara laikos, un es zinu, ka šie aizturēšanas centri pat šobrīd viņi vēl sliktākā situācija, jo tās ir vienkārši vergu nometnes un spīdzināšanas nometnes. Tad, ja mēs jebkādā veidā vai kā Eiropas Savienība vai kā Itālija uh, atbalstam šos centrus, sakot, ka mēs nododam savu atbildību viņiem, nē, tad mēs esam līdzvainīgi šausminošos cilvēktiesību pārkāpumos. Un jūs Itālijā labāk par citiem zinat, ka nevar atrisināt migrācijas eh, problēmu Lībijā, kamēr tur nav valdība. Mums jādara daudz vairāk, lai šī būtu īsta valdība. Šeit nav runa tikai par drošību uz jūras, nekas nedarbosies, cilvēki ieradīsies cito, pa citiem ceļiem. Uh, Mēs nedrīkstam būt līdzvainīgi. Un cik tad īsti cilvēki faktiski ir nosūtīti atpakaļ no dalību valstīm, kas ir pirmajā fronts līnijā līdzīgi kā Itālija? Paldies, Anna! Pēdējie runātāji Kostas kungs un Mariju Loristīnu. Divas, trīs minūtes, lai ministra kungam paliek laiks atbildēt uz šiem būtiskajiem jautājumiem. Kostas kungs. Paldies, pre, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. Vispirms vēlos eh, paust eh, savu cieņu Itālijas varas iestādēm, kas tik daudz dara, lai pārvarētu šo humanitāro krīzi. Vēlos runāt par diviem aspektiem. Pirmais. Tāpat kā līdz šim, turpinās situācija, ka noslīkst bēgļi vidusjūrā. 1600 cilvēku aptuveni laikam šogad ir noslīkuši bija Māra Nostrum programma, bet pietrūkstot solidaritātes eh, izpausmē no citām dalībvalstīm, tā netika turpināta. Jā, es zinu, ka Itālijas eh, valsts cenšas glābt cilvēks, vai jūs varat minēt, cik daudz cilvēku ar jūsu valsts darbību palīdzību ir izglābti? Vai jūs joprojām saredzat iespēju citās dalību valstīs rast atbalstu Eiropas Savienības eh, tādai sistemātiskai glābšanas programmai, lai izbeigtu šī katastrofa, ka cilvēki masveidā noslīgst pie Eiropas Savienības robežām. Tā ir viena no lielākām katastrofām, ar ko eh, tiek konfrontēta Eiropas Savienība, un noslīgšanai vidusjūrā ir vienreiz jāliek punkts. Es vēl atceros ļoti labi 15. gada situāciju, kad bēgļi noslīga pie Lampedūzas, un mēs organizējām klusuma brīdi. Šobrīd tik daudz noslīkst cilvēku vidusjūrā, ka mums pat pietrūks laika vienmēr organizēt klusuma brīžus. Un katru reizi, kad mēs runājam par cilvēktiesību ievērošanu, man ir bail, ka uh, mēs pat eh, saviem pilsoņiem nevarēsim nodrošināt cilvēktiesības Eiropas Savienībā. Otra lieta, par kur jūs runājat, ir elastība solidaritātes aspektā. Es domāju, ka mums jādomā par citu koncepciju, lai citas Eiropas dalību valstis mudinātu uzņemt bēgļus. Mums ir jāsāk domāt par kādu stimulēšanas sistēmu pilsētām, uh, un valstīm uzņem bēgļus. Varbūt fonds jāizveido Eiropas Savienībā. Tāds kā humanitārais investīciju fonds, piemēram, kur pilsētas, reģioni var pieteikties uz naudas līdzekļiem, lai veiktu investīcijas sociālo mājokļu izbūvē, izglītībā, kas varētu aicināt, mudināt uh, bēgļus piesaistīt, atbalstīt vietējos iedzīvotājus, lai, lai būtu arī iespējams e, atrast darbu, vai nevajadzētu šādu programmu Eiropas Savienībā izveidot, kas varētu e, mudināt e, aktīvāk uzņemt bēgļus. Paldies, un Mariju kā pēdējā. Paldies! Es piekrītu Kosterkungam par to, ka ir nepieciešams saskaņotāk uh, organizēt atbalstu no Eiropas Savienības, jūs pieminētais fonds un visi citi resursi, kas varētu palīdzēt uzlabot situāciju hotspot centros un labāk uh, sagatavoties bērnu uzņemšanai, bet ne tikai tā. Paldies par šo ziņojumu. Un tajā es pārliecinājos par tiem jautājumiem, kas man bija. Šeit ir minēti skaitļi par pārvietotajām personām Itālijā salīdzinām ar Grieķiju. Es ir pārsteidzoši vienkārši, ka no Grieķijas ir daudz vairāk pārvietota personu. Mana valsts, Igaunija, mums ministrija aktīvi meklē dialogu iespējas ar Grieķiju un Itāliju. Mums ir laba sadarbība ar Grieķiju, un no Grieķijas cilvēki ierodas pie mums Bet mūsu cilvēki saka, ka ar Itāliju, ar policiju un hotspot centros sadarboties ir daudz sarežģītāk. Tas pats ir sakāms par bēgļu gatavību pārvietošanai. Un arī jūs sakat, ka informācija nav pietiekama bēgļiem, viņi nav gatavi pārvietošanai. Mans jautājums ir tāds tā kā tas jau ir minēts, vai e, šeit ziņojumā, vai situācija šobrīd ir uzlabojusies. Informācija, kas ir sniegta bēgļiem, viņu gatavība pārvietot, tikt pārvietotiem un sadarbība ar citām dalībvalstīm, nu tas nav normāli, ka Grieķijai ir daudz e, augstākā līmenī e, un efektīvāk šī sadarbība nekā Itālijai. Kur ir problēma? Paldies! Paldies, kolēģi, par ļoti uh, Um, nopietniem jautājumiem, un tagad dosim ministram iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Eh, Grācija, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētāj kungs. Jūs uzdotie jautājumi, ļoti interesanti jautājumi, grūti pat atbildēt man atvēlētajā laikā, bet um, Klausoties jūs jautājumus un tos pierakstot, mēģināju tos sagrupēt. Un eh, mēģināju sagrupēt tematiski, un tā arī atbildēšu. Bet vispirms, pirms ķeros klāt atbildēm, vēlos pateikt personīgas dabas komentāru. Četrus gadus es strādāju Itālijas valdībā tieši ar šiem jautājumiem, un mans konkrētais un, varētu teikt, gandrīz vienīgais, vienīgais svarīgais eh, uzdevums ir tieši valsts sekretāra amatā strādāt ar šiem jautājumiem. Uzreiz vēlējos pateikt, ka daudz ir vēl nenoskaidrot un nesakārtot jautājumu, diemžēl, un būtu svarīgi, lai mums būtu vienots um, noteikumu kopums arī Eiropas Savienības līmenī, kas ļautu šos jautājumus sakārtot. Uzreiz vēlētos pateikt, ka uh, sakārtot šo jautājumu Eiropai vienai neizdosies. Tas ir globāls dabas jautājums, globāls fenomens, globāls izaicinājums, un teikt jau ko citu nozīmē jau pavērst ceļu neveiksmēji. Cits svarīgs jautājums ir tas, ka šajās diskusijās mēs runājam tikai un vienīgi par bēgļu uzņemšanu, pārdalīšanu, uzņemšanu. Bet eh, pirmais solis ir cilvēku glābšana bet arī vēl pirms cilvēku glābšana šie cilvēki ir veikuši ļoti garu ceļu, visbiežāk tūkstošiem kilometru, un jautājums, kāpēc bēgļi ir nonākuši tur, kur mēs viņus izglābjam, vai jau sastopoties uz Itālijas zemes, tas jau ir cits jautājums. E, pie tam pieļauju, ka vienai valstī, no kuras bēgļi nāk, šos jautājumus sakārtot neizdosies. Tagad nedaudz statistika. 15. gadā tikai pa jūras ceļu Itālijā ir ieradušies vismaz 160 tūkstoši bēgļu. Un 16. gadā pāri par 150 tūkstošiem. 17. gadā jau pāri par 60 tūkstošiem ir ieradušies Itālijā, un tas ir vairāk nekā 16. un 15. gadā šajā pašā laika posmā. Uh, E, jā, mēs tā kā runājam skaitļi, statistika, bet aiz katra cipara stāv cilvēks, aiz katra, cil, aiz katra cipara stāv cilvēku, ties, e, cilvēku ciešanas. Daudz ir devušies ceļā, neziņas mākti un baiļi pārņemti, un e, daudz no šiem cilvēkiem arī nonāk Eiropas lielākajos kapos vidusjūrā. Uh, tad ļoti liela daļa šo bēgļu jau ir sastapušies ar vardarbību, ar cilvēku tirgotāju pakalpojumiem. Un tāpēc no šāda rakurs raugoties, manuprāt, Eiropas Savienības atbildībai, ieguldījumam un rīcībai jau arī ir jābalstās uz cilvēcīgumu un solidaritāti. Pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim. Uh, Es pilnībā piekrītu visiem, kuri šeit izteicās, ka bēgļu uzņemšana Eiropā ir nu gandrīz zem katras kritikas. Pirms četriem gadiem, kad es sāku strādāt, Itālijā ieradās apmēram 20-30 tūkstoši gadā. Šogad tas ir gandrīz 200, šo, šobrīd pēdējos gados tas ir gandrīz 200 tūkstoši. Šis pieaugums ir vaiprātīgs. Uh, un kā bēgļus pārdalīt, kur bēgļi nonāk tālāk, kāda ir mūsu mērķi, ko mēs piedāvājam šiem cilvēkiem. Šobrīd ir tā, ka ir ļoti daudz tādu mazu gandrīz nelegālu bēgļu centru, bēgļu nometņu, un tam visam ir jātiek iekļautam lielākā kopumā, un Eiropai tomēr vajadzētu to tādu vai citādi pārvaldīt. Pie tam, kā jau es teicu, mēs viena pati Itālija sakārtot neko nevaram. Jā, mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem pirmajā brīdī, bet eh, pēc tam pārdalīšana un kā sakārtot šo sistēmu, tas prasa laiku un prasa resursus. Tagad eh, mēģināšu atbildēt uz varbūt konkrētajiem jautājumiem. Šie te karstie punkti hotspoti. To jau es teicu savos ievadvārdos, eh, ko mēs saprotam ar jēdzienu hotspots. Uh, bet eh, ir konkrēts pētījums, kurā bija pierādīts, ka šajos karstajos hotspotos, mēģinot noskaidrot viena cilvēka identitāti, tika pielietota vardarbība. Itālijas varas iestādes izmeklēja šo gadījumu un noliedza eh, izskanējušos apvainojumus. Es vienīgi varu pievienoties jūs teiktajam, ka uh, Mm, Amnesty International ziņojumā nepietiek ar apvainojumiem, ir jāizskata katra situācija atsevišķi, un es, piemēram, neesmu ticies ar cilvēku, kurš šos apvainojumus eh, izteica. Neesmu ticies arī ar Amnesty International pārstāvjiem, jo viņi to nevēlējās, bet e, ir jau ļoti viegli organizācijai tādai kā Amnesty International izmantot e, slēptu anonīmu avotu, kurš ko tādu ir teicis par bēgļu uzņemšanas centru. Jebkurā gadījumā uh, Itālijas varas iestādes uh, iepriekšējā izmeklēšanā šo gadījumu izskatīja un saprata, ka pamat izmeklēšanai nav. Eh, bet uh, Tas ir paradoks. Ļoti daudz no šiem bēgļiem, tiešām ļoti daudzi, nevēlas, lai viņu patieso personību uzzinātu Itālijas varas iestādes. Un, jo tad bieži vien izrādīsies, ka pamata piešķirt bēgļu status šiem cilvēkiem nav, un viņiem ir jāatgriež savā izcelsmes valstī, un to viņi nevēlas. Uh, Līdz ar to mēs nevienmēr varam uzskatīt, ka arī cilvēka pamatojums, kā bēglim ierasties Eiropā, ir pietiekami pamatots. Jebkurā gadījumā, jebkurā gadījumā ir situācijas, kad noņem pirkstu nospiedums, cilvēks nepiekrīt tam, ko tad darīt varas iestādēm. Tas, kurš nevēlas dot savus pirkstu nospiedumus, šo cilvēku var nosūtīt uzreiz bēgļu atpakaļ nosūtīšanas centram, arī to šis cilvēks nevēlas. Es eh, tā tad negrasos šeit pielikt uh, emocionālus plusus vai neplus eh, vai mīnus, es tikai vēlējos pateikt Amnesty International. Uh, apvaino Itālijas varas iestādes, eh, balstoties uz anonīmu avotu, bet es katru dienu sastopos ar to un zinu, kas notiek šajos bēgļu centros, zinu, ka ir ļoti viegli apvainot vienu vai otru pusi, zinu, ka ir viegli stigmatizēt eh, un kaut ko pārspīlēt. Tas notiek ikdienas. Bet eh, atcerēsimies, ka šajos eh, bēgļu centros ar bēgļiem strādājošie ir augsts raudas profesionāļi, kuri ir pieraduši pie šādām situācijām. Bet um, nelikumīga rīcība nav pieļaujama, un tas ir atrunāts starptautiskajos līgumos. Itālijas eh, jūras kodeks ļoti skaidri pasaka, kas e, tad ir jādara kuģiem, kas sastopas ar bēgļu kuģi. Mums ir izveidots arī noteikumu kopums, e, kā palīdzēt cilvēkiem, kur ir nonākuši sos situācijā uz jūras, tāpēc šeit kaut ko pārmest, domāju, nebūtu pamata. Un e, ļoti daudz brīvprātīgās organizācijas šos bēgļus viņu laivās nogādā it līdz Itālijas krastiem. Uh, Protams, šeit vēl ir daudz darāmā un uzlabot situāciju var, bet domāju, ka šeit konkrēti šajā jomā ir nepieciešama lielāka caurskati, caurskatāmība, jo daudzas no šīm nevalstiskajām organizācijām, īpaši šajā dienvidu kanālā, e, tās sadarbojas ar varas iestādēm un e, var jau satricināt visu sistēmu, ja rīcība ir nekoordinēta. Piemēram, arī ostās ir izveidotas bēgļu uzņemšanas struktūras, ne visās, bet lielākajā daļā. Bet, eh, ja cilvēks nonāk bēgļu centrā kādā ostā, bet pirms tam ir bijis varbūt citā ostā vai viņa ģimenes locekļi ir citā ostā, tad vēl šis drošas ostas termins. Šeit vēl ir daudz darāmā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kas mums ļoti daudz var palīdzēt. Problēma nav tikai un vienīgi cilvēku dzīvības glābšana. Bet, eh, protams, eh, saprotiet pareizi manis teikto. Cilvēkus jau nevar izglābt pārāk daudz, ja tā varētu teikt, bet eh, mēs esam atbildīgi par politiski reālo darbību, un šeit jau varbūt noteikumi ir nedaudz citi. Kā mēs veidojam ietvaru sadarbībai ar organizācijām? Uh, Pie tam um, arī kriminālās struktūras uh, dažkārt ir iesaistītas šajos uh, procesos. Pie tam uh, Itālijā un ne tikai šajos centros, piemēram, ja tajos ir pārāk daudz cilvēku, tad var, izveid, var izveidīties situācija, kad eh, varbūt kriminālās organizācijas piedāvā dažādus pakalpojumus vai ko. Un eh, tieši ekonomiskā aspekta iesaistīšana var radīt izkropļotas attiecības. Šeit izskanēja bāžas, ka varbūt Eiropas Savienības līdzekļi tiek nelietīgi izlietoti. Izskanēja skaitlis 4,2 miljārdi, 4,2 miljārdi eiro, kas eh, tiks atvēlēti bēgļu uzņemšanai. Tas ir Eiropas atvēlējums Itālijai. Un pār par 3 miljārdiem esam izmantojuši pēdējo septiņu gadu laikā bet, eh, kā jau es teicu, visa sistēma un visa darbība, visa algoritms ir ļoti sarežģīts kad mēs uzsākām Mara Nostrum projektu. Tobrīd mēs saņēmām simtiem miljonu gadā. Tāpēc e, tas, ka mums ir sniegti 3 miljārdi, ir grūti tā skaitļos to aprakstīt. Par kontrolēm runājot, arī pie tā mēs strādājam, strādājam prevencijas jomā. Mums ir izstrādāti dažādi mehānismi un noslēgta līgumi ar prefektūrām un ar citām tiesību sargājošajām iestādēm. Mēs esam deleģējuši tām konkrētus uzdevumus. Tas viss darbojas pietiekami veiksmīgi. Labākā sistēma, manuprāt, būtu tā, kurā būtu teritoriālais sadalījums un ciešāka sadarbība ar vietējām varas iestādēm. Tas ir vislabākais kontrolas mehānisms. Lai nesanāk tā, ka policija kaut ko diktē, bet gan vietējais līmenis pats, balstoties uz cilvēcību, solidaritāti un dažādiem projektiem, dod savu artavu migrācijas plūsmas pārvaldībā jo, kā jau teicu, līdz Itālijas krastiem nonāk ļoti daudz cilvēku. Šeit izskanēja jautājums par likumdošanu. Itālija ir pieņēmusi, un mēs bijām viena no pirmajām valstīm, kas pieņēma šādu likumu. Tas ir ļoti svarīgs un palīdz mūsu darbām. Tas ir ļoti ambiciozs, bet eh, vēlētos vēlreiz šeit pieminēt, ka Eiropas eh, mazgadīgo pārdalīšanas ideja Eiropā neparādās un nav arī tāda pārdalīšanas plāna. Pirms e, četriem gadiem apmēram 26 tūkstoši Itālijā ieradās laivās. Un šobrīd joprojām 16 tūkstoši ir e, nepavadītu mazgadīgo. Tāpēc eh, arī šeit mēs eh, mēģinam situāciju sakārtot. Viegli tas nenākas, bet eh, kāpēc saku sakārtot? Nepietiek jau tikai ar situācijas kontrolēšanu. Bet, ja es ko vēlētos piebilst, tā ir sadarbība šo nepavadītu mazgadīgo plūsmas samazināšanā un pārvaldībā. Esam noslēguši divpusēju vienošanos ar Lībiju. Un um, šis uh, līgums, līgums jau ir likuma ietvars. Ko mēs tajā ieliekam, vai tas būs uh, pozitīvs vai negatīvs, ir atkarīgs no mums visiem, kas strādā šā likuma ietvarā. Bet uh, ar visām līguma noslēdzējām valstīm, kas tad notiks, vai turpmākos 20 gadus tā arī būs, ka eh, vesela flote patrulēs pie mūsu krastiem, bet problēmu mēs tālāk nerisināsim. Nē, domāju, ka tas ir jārisina daudz savādāk, daudz radikālāk un varbūt arī no jauna skatu punkta. Bet um, piemēram, mūsu īstenotie pasākumi. Esmu eh, runājis ar eh, šo centru pārstāvjiem un darbiniekiem, bet, eh, piemēram, ja mums izdotos izveidot tādu struktūru, kas ļautu arī brīvprātīgajām, nevalstiskajām un humanitārajām organizācijām tapt iekļautām šajā pārdales procesā. Tā tad eh, jau šajās izcelsmes valstīs īstenot bēgļu tālāk novirzīšanu un pārvietošanu. Tas būtu ļoti pozitīvs risinājums. Kā jau es teicu, to mēs esam iekļāvuši mūsu divpusējā līgumā ar Lībiju. Bet eh, tas ir arī atbildības jautājums nevar būt tā, ka Āfrikas valstis visu atbildību uzliek uz Eiropas pleciem. Arī katrai valstī, Āfrikas valstī ir jāuzņemās sava atbildības ar tava, jo no šīm Āfrikas valstīm arī bēļi nāk. E, pirms nedēļas Romā tika organizēta konference, un mēs par to runājām, un ir paredzēta vēl viena līdzīgas dabas konference arī Tunisijā vēlāk vasarā. Uh, Tātad, ja Āfrikas valstis visu problēmu nogrūdīs uz Eiropu, tad mums nekas nesanāks. Arī viņām ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Bet e, Itālija visā šajā procesā ir savu veidu izmēģinājumu trusītis. Bēgļi pie mums nonāk visi patiesībā pa jūras ceļu, bet e, ir izveidos tā saucamais e, drošais bēgļu ceļš un eksperiments balstās uz to, ka mēs vēlamies rast sadarbības partners Eiropas Savienības dalību valstu vidū, kuras vēlas mums palīdzēt. Francija vēlas mums palīdzēt, bet eh, šeit vēlētos piebilst to, ka situācija ir jārisina lai izskaustu nelegālos bēgļu Eiropā nonākšanas ceļus. Mums e, ir vairāk tomēr jāsadarbojas Eiropas Savienības dalību valstīm, lai e, solidaritāti veicinātu. Tagad par pārmitināšanu. E, pārmitināšana notiek ļoti ierobežotos apjomos. Jau sākumā bija skaidrs, ka nedze pārmitināšanas ideja uh, visiem ir pieņemama, nedz arī tās tulkojums, vienu interpretācija viennozīmīga. Tātad eh, saskaņā ar Eurostat datiem ļoti, ļoti mazs bēgļu procents eh, nonāk pārmetināšanas eh, ķēdītē. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudzas valsts neuzticās vienotrai. Tātad plāns paredzēja 75% pārmitināšanu, bet tas vienkārši nedarbojas daļai arī tāpēc, ka uh, dalību valstis neusticas komisijas skaitļiem un datiem un neusticas viens otram. Bet, um, ja slieksnis ir tik augsts, ja tā ir Sīrija un Eritreja, kuras tiks iekļauts šajā schēmā, tad eh, diez vai mēs aptversim visu bēgļu izcelsmes valstu areālu. Jau sākotnē bija ļoti liela ierobežojuma šīs pārmitināšanas sistēmai, un eh, tā pārvietošana, kas reāli ir notikusi, es nevēlētos to nosaukt par veiksmīgu. Šeit izskanēja, ka Grieķija sadarbojas vairāk pārmitināšanas schēmās. Doma bija, ka eh, Grieķija no Grieķijas pārmitināti tiktu 120 tūkstoši un no Itālijas tikai 40 tūkstoši. Tāpēc ir pilnīgi loģiski, ka sadarbība ir, ja mēs skatāmies statistiski, trīs reizes lielāka no Grieķijas puses nekā no Itālijas. Tikai un vienīgi loģiski bet eh, par to, ka Itālija nedarboja, nesadarbojas eh, informācijas apmaiņā. Tā ir saskaņā ar Dublī, Dublinas regulu pirmā valsts, kurā bēglis nonāk, tai ir bē, par bēgli jāiegūst visa informācija un jāsagatavo dokumentācija. Mēs to arī darām. Vēl par Dublinu runājot, mums ir jārīkojas tieši tāpatās. Ja mēs vēlamies radīt papildus birokrātiju ar šo pārmitināšanu, tad tas nedarbosies. Tas nav darbojies nekad un arī nedarbosies turpmāk. Un visbeidzot, mimitī likums. Burtiski vienu minūti. Es gaidīju, lai to pieminētu savas runas beigās, jo mēs vēlējāmies ar šo likumu paātrināt eh, patvēruma meklētāju piešķiršanas laiku, jo šobrīd patvēruma status tiek piešķirts pat dažkārt pēc trim, četriem gadiem. Pie tam runa iet ne tikai par katra konkrētā cilvēka ciešanām un neziņu šo piecu gadu pat dažkārt laikā, bet arī par to, kā institūcijas vispār darbojas šo piecu gadu laikā. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas eh, tomēr neizskatītu patvērumu un bēgļa statusa piešķiršanu piecus gadus, un šeit nepietiek tikai un vienīgi ar likumdošanu. Mēs, balstoties uz komisijas sniegtajiem datiem un uz tiesību sargājošo iestāžu datiem, esam veikuši savas aplēses. Piemēram, izskatot katru konkrēto lietu, tas viss notiek, tas, tas viss tiek filmēts, bet eh, godīgi runājot, visas šīs sistēmas mērķis jau ir, lai izveidotu ātrāku, daudz ātrāku sistēmu. Un eh, runa jau neiet, lai samazinātu cilvēku tiesības, kur iestājas par patvērumu. Es paldies, paldies arī visiem, kas iesaistījušies šī darba organizēšanā. Paldies ministram no sirds. Paldies arī šīs delegācijas deputātiem. Jo šīs delegācijas deputāta darbā tiešām bija ļoti intensīvi iestaisīta, un jūs redzat, ka tika gatavot visi šie jautājumi - Dublina, pārvietošana Mēs tiešām esam visai pieredzējuši deputāti, un tāpēc priecājos, ka arī šī viedokļa apmaiņa bija tāda pamatīga, un ka jūs varējāt ierasties arī pēc mūsu delegācijas vizītes šeit. Šo pēcpusdienu mēs tiksimies ar komisijas pārstāvjiem, runāsim par bērniem, migrantiem. Nu, tātad tas tiešām tāds milzīgs ieguldījums arī no mm, no mūsu puses. Gribēju, lai vienkārši jūs to zināt. Bet paldies, paldies vēlreiz par to, ka ieradāties. Tiešām ļoti delikāti visi šie jautājumi. Bet, nu, tā kā mums viss šis rīts ir ļoti aizņemts un grafika ziņā saspringts, tad, diemžēl, vairāk laika viedokļu apmaiņam mums nav. Lai kāds arī nebūtu, šīs ziņojums tiks apstiprināts. Uh, tādā formā, kā tas šobrīd ir, ja netiks iesniegt grozījumi. Paldies, kolēģi, pāriem uzreiz tālāk pie mm, nākamā darba kārtības punkta, kas ir kopīga sanāksme. Kopīga sanāksme kopā ar FEM komiteju. Te runāsim tāda īsa sanāksme par Stambuls konvenciju. Lūk, šie ņemtu līdz priekšētāju vietu. Un eh, sākšu jau varbūt ar ievadvārdiem. Nu jā, gan ar nelielu kavēšanos.